Please, uh, can you be seated? I am terribly... Lūdzu, ieņemiet vietas. Es uh, patiešām uh, esmu apēdināts, mums nācās uh, mazliet iekavēt šo uzklausīšanu, tāpēc, ka pirms tam bija sanāksmēs slēgtām durvīm. Tomēr mēģināsim sākt darbu tā, lai mums pietiktu laikā debatēm. Langenkungs. Godamais äh, uh, priekšsādātā vietas izpildītāji. Tas uz jums neatiecas, taču, eh, ja pie durvīm simt cilvēku gaida uzklausīšanu, kurai vajadzētu sākties uh, laikā, tad šeit nav runa tikai par pieklājību, bet arī par lietu kārtību. Un es gribētu, lai tiek eh, piefiksēts, ka šķiet, ka mūsu priekšādātājs nespēja tikt galā ar savu kalendāru. Uh, Diemžēl man to vajadzētu teikt viņam, nevis jums, tāpēc es gribētu, lai jūs to viņam nododat. Mēs sagaidām, lai nākotnē šādas uzklausīšanas notiktu laikā. Paldies, Langina kungs, tieši to es arī darīju pirms pāris minūtēm. Tas, protams, šo lietu neatrisina, bet es varu atkārtot. Cilvēku bija ļoti daudz, viņam nācās gaidīt, un man ir patiešām žēl. Bet eh, mēģināsim izmantot šo laiku efektīvi. Jā, Protams, mums ir ļoti intensīva darba kārtība, šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, visi temati, par kuriem mēs apspriežamies, ir ļoti būtiski, un es piekrītu Langida kungam, ka šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko mēs izskatām. Sāksim darbu, un vispirms es gribētu sirsnīgi sveikt mūsu viesus, kas piedalīsies šajā uz, uzklausīšanā par galīgu Eiropas Savienības PVN sistēmas ieviešanu. Attiecībā uz um, šīs sanāksmes kārtību. Šo sanāksmi var klausīties tiešsaistē internetā, tā būs pieejama vēlāk ierakstā. Es domāju, ka šis ir viens no svarīgākajiem darba kārtības punktiem ekonomisko lietu komitejā. Uh, Pašlaik PVN režīms tiek sauc par pagaidu režīmu, un tāpat arī mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz zaudējumu attiecībā uz iekasēto PVN. Komisija ir pārliecināta, ka ar šo priekšlikumu mums izdosies atbrīvoties no šiem zaudējumiem Mums vēl ar vien nav galīga komisijas priekšlikuma, taču mēs zinām, kas ir sagatavots, un mēs arī saprotam, kādi ātrie pasākumi ir ieviesti. Šīs uzklausīšanas mērķis ir um, apmainīties ar viedokļiem, runāt gan par teor teoriju, gan arī par praktisko pusi, kas attiecas uz šīm ieteiktajām pārmaiņām, un noteikti, ka mūsu viesi runās par to detalizētāk. Mēs darbu organizēsim tādā veidā, ka Katram ekspertam būs atvēlētas 5 minūtes ievadam, eh, pēc tam pāriesim pie ēnu referentiem, kas strādā pie šiem failiem. Būs 2 eh, minūšu jautājumi un 3 minūšu atbildes. Domāju, ka būs iespēja arī organizēt brīvā mikrofona procedūru. Mēs eh, paplašināsim šo sanāksmi, lai varētu uzklausīt pēc iespējas vairāk to, kas grib izteikties. Uzreiz došu vārdu Marijai Elenai Skopijo. Viņa ir uh, netiešo nodokļu un nodokļu administrācijas nodaļas vadītāja Eiropas komisijā. Pirms tam viņa bija konsultante Piera Moskovičī, un viņa ir um, arī juriste. Viņa ceļo pa visu Eiropu, lai mēģinātu izskaidrot, ko tieši mēs darām un kāpēc mēs to darām. Viņai ir bijušas debatas arī Prāgā. Es Priecājos, ka esat mūsu vidū. Jums ir atvēlēts piecas minūtes, un pēc tam ir paredzēts debats, kā jau minēju. Paldies! Thank you, President. Honorable Nam. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Mums ir liels prieks un gods piedalīties šajā uzklausīšanā šodien. Šī ir pirmā reize, kad esmu šeit, lai skaidrot ne tikai galīgo PVN režīmu, kā to tik lieliski izklāstīja priekšstādētājs, bet arī citus priekšlikumus, kas ir daļa no stratēģijas, lai izveidotu vienotu PVN teritoriju vai zonu. Jūs zināt, ka attiecībā uz PVN mēs vēlamies padarīt Eiropu par vienkāršotu, eh, modernizētu sistēmu, kas atbilst 21. gadsimtam. Mums ir jāsako līdzi ne tikai izmaiņām sabiedrībā, bet arī uh, tām vajadzībām, kas ļauj mums labāk izmantot rezultātus, resursus, atvainojos, un lai apturētu izvairīšanos no nodokļu nomaksas un, un atgūtu šos līdzekļus. Līdz ar to komisija nāk uz klajā ar vairākiem priekšlikumiem, eh, kurus ir vērts pieminēt. Daži jau ir pieņemti, tas ir noticis neticami ātri citus šobrīd apspriež, un vēl daži tiks prezentēti nākotnē. Sākšu ar mūsu stūrakmens priekšlikumu, kas lielā mērā ietekmēs visu pārējo. Pārāk ilgi esam strādājuši pāreiz pagaidu režīmā. Mums ir nepieciešams galīgais režīms, kas ir balstīts uz izcelsmi, bet tas nebija iespējams. Tādēļ tika pieņemts lēmums pāriet uz galīgo režīmu, kas balstīts uz gala mērķa principu. Tas vēl nav iekļauts nevienā normatīvajā aktī, aktā. Tas ir eh, pieņemts tikai pagājušā gada oktobrī un šobrīd tiek apspriests padomē. Tā ir daļa no jaunā 42. panta, kur ir teikts, ka jaunais galīgais režīms balstīsies uz galamērķu principu un darbosies ļoti konkrētā veidā. Un to mēs varēsim, protams, detalizētāk apspriest, tad, kad būs jautājumi. Pašreizējo pagaidu režīmu mēs cenšamies vienlaicīgi uzlabot, tāpēc esam atraduši ātros risinājumus, ko komisija šobrīd ir prezentējusi un padome apspriež. Esam ieviesuši jēdzienu par certificētu nodokļu maksātāju, kas ir daļa no jaunās sistēmas, kas ļaus pakāpeniski ie, ieviest eh, revolūciju, var teikt, PVN eh, piemērošanā. Šeit ir jārunā arī par tādu kā fiskālo renesansi, jo Kopā ar to mēs nācām ar citiem priekšlikumiem, kas papildināja šīs izmaiņas. Citi priekšlikumi ir vērsti uz to, lai padarītu sistēmu vienkāršāku mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Šis priekšlikums tika pieņemts šī gada janvārī. Un dažiem papildu pasākumiem attiecībā uz to, kā tiek noteiktas eh, nodokļu likmes. Un arī tas tika apstiprināts šī gada janvārī. Ļoti svarīgs elements mūsu paketē ir jaunie pasākumi administratīvai sadarbībai. Protams, ka svarīgi ir, kā tas tiek īstenots. Mums ir nepieciešams dalību valstīm dot iespējas un instrumentus, lai tās varētu efektīvāk sadarboties, lai principi kas ir ņemta par pamatu šai sistēmai, tiktu arī pareizi īstenot praksē. Un tāpēc komisija decembrī pieņēma šos principus, un tagad tas e, tiek apspriests e, padomē. Mēs sagaidām, ka tas tiks ātri pieņemts. Tas ir dalību valstu interesēs, pilsoņu interesēs, kuri maksā nodokļus, un uzņēmumu interesēs, kas veido mūsu sabiedrību un mūsu ekonomiku. Tāpēc man arī prieks būt šeit, jo uzskatu, ka visi šie pasākumi ir jāskata kā vienots kopums mūsu kopīgajos centienos veidot pilnīgi jaunu PVN režīmu. Un noslēgumā labas ziņas pēc ilga laika vienbalsīgi ir pieņemti jaunie noteikumi par to, kā piemērot PVN attālinātajiem pirkumiem, kas ir otrais solis eh, mūsu piemērotajam principam par galīgo PVN, šī vienas pieturas aģentūra. Paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies par informāciju un jūs lieliski iekļāvāties eh, atvēlētajā laikā. Mums ir tas gods eh, sveikt šeit profesoru Ritu Delaferiju. Viņa ir eh, ļoti zināma eksperte kas eh, divus gadus pēc kārtas viņu nominēja starp visietekmīgākajiem cilvēkiem nodokļu jomā pasaulē. Profesore de la Ferija ir nodokļu likumdošanas profesore Līdzes universitātē un viesprofesore Lisabonas universitātē. Mums ir šī privilēģija tikties ar viņu jau iepriekš parlamentā un arī uzklausīt viņu mūsu uzklausīšanā. Lūdzu, vārds jums piecām minūtēm. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mani un devāt šo iespēju izteikties par šiem priekšlikumiem. Manas prezentācijas galvenais temats būs PVN likmes kā elements no priekš šī priekšlikuma. Bet pirms pievērsties pašām likmēm, vēlējos apsveikt komisiju ar galīgā PVN režīma pieņemšanu. Mana doktorantūras disertācija saucās pārējais perioda pabeigšana. Izskatās, ka ir 11 gadi vēl pagājuši, bet beig, beidzot mēs esam gatavi to darīt. Uh, Cerams, eh, ka tas tiešām prasīs tikai dažus mēnešus, nevis vairākus gadus. Lai jums veicas! Daudz vairāk esmu nobažījusies par PVN likmju priekšlikumu. Nevēlos iedzināties detalizētās analīzēs par vēsturisko PVN likmju sistēmu attīstību. Tāpat arī nevēlos pārāk aizrauties ar iespējamām juridiskām un ekonomiskām sekām šim priekšlikumam. Tomēr vēlos eh, atsūtīt komitejai vairākus rakstus, kuru es, esmu eh, sarakstījusi par šo tematu. Šodien manas uzstāšanās pamata mērķis ir censties saprast, kas notiek šobrīd un sniegt arī informāciju kontekstam. Tāpat arī brīdināt par iespējamiem nozīmīgiem riskiem, kas, manuprāt, ir saistīti ar šo priešlikumu. Mēs esam centušies harmonizēt PVN sistēmu, un PVN likmes jau uh, kopš 1960. gadiem, tātad vairāk kā 50 gadus, vienu priekšlikumu pēc otra, lēnām cenšoties izveidot kopīgu PVN likmju struktūru. Šis priekšlikums, ko tagad ir prezentējusi Eiropas komisija, ir pilnīga izmaiņa tam, kā tiek skatītas PVN likmes. Ja tas tiks apstiprināts, tad šis priekšlikums uh, radīs uh, harmonizēšanas pārtraukumu PVN likmēm Eiropā. Arguments, kas komisijai bija, lai pamatotu šādu nostājas maiņu, ir tas, ka galīgais PVN režīms neprasa PVN likmju harmonizēšanu. Es pilnībā nepiekrītu šādam priekšnosacījumam un nepiekrītu šādam secinājumam. Priekšnosacījums vai pieņēmums drīzāk ir tāds, ka vairs nebūs pārobežu labākas likmju meklēšanas, līdz ar to nevajag vairs harmonizēt to. Jā, tā tas tiešām ir, tā centieni eh, nebūs, bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc ir nepieciešama PVN likmju harmonizēšana. Kā komisija pati to atzīst? Ja šis priekšlikums tiks apstiprināts, tad dalību valstis varēs grozīt savas PVN likmes, kā vēlēsies. Tas nozīmēs nenovēršami pieaugumu atšķirībām starp PVN likmēm Eiropā. Vēl vairāk uzskatu, ka tas eh, mazinās eh, nodokļu maksātāju bāzi, būs šī bāzes erozija. Uh, būs lielākas novirzes no standarta likmes uz aizvien vairāk reducētām, samazinātām likmēm. Ekonomiskās sekas šādām izmaiņām ir acīm redzamas visiem, kas ir darbojušies šajā jomā. Daudzas gadus dalību valstis ir izdarījušas spiedienu, lai grozītu PVN likmes, un man ir aizdomas, Un, protams, es to nevaru zināt pilnībā, bet tā ir arī daļa no motivācijas komisijas priekšlikumam. Uh, Šis spiediens, kuru izjūtam, būs vēl lielāks, ja būs disharmonizācija. Šobrīd dalībvalsts vienmēr var teikt, mēs to varam eh, Mēs to nevaram mainīt, jo tā prasa Eiropas Savienības likumdošana. Bet tikko šāda harmonizēšanas prasība vairs nebūs, eh, dalībvalsts vairs nevarēs atsaukties uz Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā. Un politiskais spiediens eh, mazināt šo bāzi būs ļoti grūti izturams. Ja PVN eh, mazināto likmi izmantošana būtu laba politika, tad tas būtu eh, vēl pieņemama, bet problēma ir tā, ka tā tas nav. Iemesls, kāpēc mēs piemērojam samazināts PVN likmes, parasti ir viens vai otrs variants, vai dažkārt tā bija. Pirmkārt, lai aizsargātu um, eh, trūcīgāks cilvēks, un otrs iemesls ir palielināt uh, atsevišķu preču patēriņu Abi šie iemesli ir atkarīgi no viena faktora - cenas samazināšanas. Problēma ir tāda, ka katru reizi, kad cenšamies empīriski izmērīt cenas samazinājumu, eh, kā PVN likmes samazinājuma rezultātu, mēs esam E, palikuši tukšām rokām. Tirgi nevēlas samazināt PVN likmes, un tas, kas notiek, ir mazumtirgotāji šo samazinājumu absorbē. Tāds ir rezultāts. Praksē tas nozīmē to, ka mēs subsidējam e, konkrētas nozares. Turklāt, pat ja tas nostrādātu un cenas tiešām samazinātos, būtu vēl vienas sekas. Paskaroties uz patēriņa uh, tendencēm. Tie ir mūsu sabiedrības bagātākie cilvēki, kas visvairāk patērē. Pat ja mēs skatāmies uz maizi vai pienu, bagātie patērē vairāk. Tātad tas nozīmē, ka jūs samazinat PVN likmi bagātajiem cilvēkiem. Statistiski runājot, un tas varbūt ir Eh, pretēji intuīcijai, bet statistiski tieši bagātākie cilvēki mūsu sabiedrībā gūst vislielāko labumu no PVN likmu samazināšanas. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par eh, pienu, maizi, augļiem, tieši turīgākie būs tie, kas gūs visvairāk, un mēs neiegūsim ieņēmumus, kurus varētu izmantot publiskajiem pakalpojumiem, lai aizsargātu trūcīgākos iedzīvotājus. Uh, Un tieši šo iemeslu dēļ, kurus es minēju, PVN likmju samazināšana, kaut arī tas izskatās ļoti vēlami, īstenībā tā tas nav. Un noslēgumā. Ja neskaita juridiskās un ekonomiskās sekas, šis priekšlikums ir arī pretkonstitucionāls. Tas ir tādēļ, ka, manuprāt, tas neiedaras 113. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību, kur tiek prasīts, ka likumdošana, kas tiek eh, pieņemta Eiropas Savienībā PVN jomā, ir harmonizējoša pēc savas dabas un uzlabo vienotā tirgus darbību. Manuprāt, par šīs priekšlikums neatbilst nevienam no šiem diviem nosacījumiem. Un noslēgumā es vienmēr šāda veida uzstāšanos e, arī saku sekojošo 89. gadā komisija rakstīja, ka tas, ko ierosina šī baltā grāmata, ir tas, ka kopienai ir jāvirzas tajā virzienā, ko nosaka līgums, jo to e, nedarīt nozīmētu nodot mums e, izrādīto uzticēšanos un e, pie, piedāvātu Eiropas Savienības pilsoņiem mazāk labklājīgu nākotni lai nekad nevarētu kāds teikt, ka mēs neesam izpildījuši to, eh, ko no mums sagaida. Tā tika rakstīts 1985. gadā. Jā, es saprotu, ka tas, ko no jums prasu, ir eh, politiski spērt šo soli bezdibenī, uzticēties, bet ir nepieciešams īstenot politiku balstoties uz drošiem ekonomiskiem pierādījumiem. Uh, Paldies, tas bija tiešām ļoti provokatīvi. Tik rūpīgi klausījos, ka pat palaidu garām to, ka pārsniedzāt eh, uzstāšanās laiku. Jā, joks, jā, nu joks drīzāk ir tas, ka mēs 20 minūtes eh, par vēlu sākām šo uzklausīšanu. Inležen, nākamais runātājs, eh, tā, viņa ir Loskvēra partnere, koncentrējoties uz konsultāciju sniegšanu strīdus risināšanā, nodokļu jautājumos. Viņa darbojas daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tā kā pārējiem šobrīd eh, no komisijas un zinātniekiem uz eh, praktiķiem lūdzu. Okay, thank you, thank you, Mr. President. Uh, thank... Lies paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies godātie deputāti, godāji uzaicinājāt manu šo nozīmīgo sanāksmi mani lūguši izteikt komentārus par certificētu ar nodokļiem apliekumu personu, jeb nodokļu maksātāju. PVN sistēmas ietvaros šāda veida uh, ir nodokļu iekasētāji aptuveni ir ārkārtīgi daudz uzņēmumu, kas faktiski darbojas kā nodokļu ievācēji, es nu, neapmaksātu nodokļu ievācēju PVN jomā. Tas saistīts ar ES iekšzemes tirzniecību, 50% iekšzemes tirzniecības norisinās dažādos koncernos uzņēmumu grupās, jo pastāv integrētas piegādes ķēdes. Tāpēc galvenais jautājums ir par to, vai ir nepieciešams ieviest divas neapmaksāto nodokļu iekasētāju kategorijas jeb, jo, jeb tikai certificētas eh, nodokļu apliekamās personas varētu būt pietiekami uzticamas un varētu gūt labumu no dažāda veida mm, ris, risinājumiem, izņēmumiem un tam līdzīgi. Un gala režīma pirmajā posmā varētu iegādāties iekšzemes preces un izmantot um, Mm, šīs nodokļu sistēmas priekšrocības? Man atbilde ir nē. Ļaujiet man padalīties ar iemesliem, kāpēc ne, un to es arī atspoguļoju savā dokumentā, ko jums iesniedz. Pirmkārt, virkne problēmu. Ja jūs esat autorizēts ekonomikas operators, tad pēc noklusējuma jūs jau esat certificētas nodokļu maksātājs, bet jādomā par nosacījumiem Jo, lai jūs būtu šāds nodokļu maksātājs, certificēts nodokļu maksātājums, kā mēs zinām no priekšlikuma, kas ir mūsu priekšā, prasības ir dažādas. Tātad tās būtu jāpārskata. Otram kārtam. Tas radīs arī tālākas leģitīmas izmaksas e, tirgotājiem, un tās var būt atšķirīgas atšķirībā no uzņēmēja darbības tipa, it īpaši, piemēram, sākuma uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem un MVU. Un kā biznesam, un katru reizi, kad jūs veicat transakciju, ir nepieciešams ne tikai validēt to, vai klients ir PVN maksātājs, vai viņiem ir derīgs PVN maksātāja numurs, bet ir jāpārbauda katru reizi arī tas, vai šim klientam tādā gadījumā ir certificēta nodokļu maksātāja status. Nepietiek ar to, ka to izdara vienreiz, tas nepieciešams, to nepieciešams darīt atsevišķi uz katru atsevišķo transakciju, un tad parādās risks jo CTP, jeb šāda certificēta nodokļu apmaksāmas personas status var tikt piešķirts um, nu, pie dažādiem nosacījumiem un apstākļiem. Un tad ir jāatcerās, nu, ka jāizvēlas ir uzņēmē darbības vieta, lai varētu identificēt šīs prasības. Tātad nu, var izvēlēties tādu veiksmīgāko vietu. Līdz ar to rodas iespēja skrāpties ar PV, un šobrīd tas tiek izmantots. Tas pats notiktu arī ar CTP statusu. Šie krāpnieki var, var būt novatoriski, var, piemēram, iegādīties uzņēmējiem, kam ir CTP status, un tie var izmantot e, šo sistēmu ļaunprātīgi Tāpat ir tirdzniecības sistēma izmantot ļaunprātīgi. Protams, otra lieta ir tā, ka ieviešot vismaz definitīvā režīmā divus modeļus iekšzemes PVN iekasēšanai mēs vai nu iekasētu PVN arī tad, ja nebūtu šāda CTP statusa klientam, un otrs scenārijs, ka ir reversā maksa, respektīvi riskējam uh, ka šāda duāla statusa dēļ varētu atkārtoties pašreizējie krāpniecības veidi un tendences arī pārejas režīmā. Nu, tad nu, jūs varētu vaicāt, kāda tad ir alternatīva. Alternatīva, manuprāt, ir atrisināt saknes problēmu PVN krāpšanas procesā. Pašos pamatos jāpārskata uh, uzņēmumu reģistrēšanas modelis. Ir jāno, jānosaka ESPVN identitātes numurs, respektīvi, kad uzņēmums tiek reģistrēts, tad līdz ar to, var, tā, līdz ar to jau notiktu šāds kvalitatīvs zīmogu uzlikšana um, uzņēmumu darbībai. Līdz ar to tiktu aizvērtas durvis dažādu veidu krāpniekiem bet tad, kad tie ir mm, kaut ko veikuši, mēs varam pret viņiem vērsties. Nu, varbūt tas izklausās brutāli, bet, ja pastāv, nu, piemēram, ja jums ir, braukš, ir eh, autovadītāja apliecība, jūs varat braukt gan pa nacionāliem, gan starptautiskiem ceļiem, bet, ja es pārkāpju tos, tad tādā gadījumā manu mm, apliecību var vai nu uz laiku apturēt, vai to varētu pilnīgi arī atņemt uz zināmu laiku un pat uz mūžu un tad tādā gadījumā man no sistēmas izslēdz, lai aizsargātu citus cilvēkus uz ceļa. Pāris ierosinājumu. Laikā, kas mums palicis līdz 2022. gadam, mums jāizveido ES reģistra modelis. Mēs to varam um, darīt ES reģistrētajiem uzņēmumiem un varētu pārskatīt arī to, kā daļa šī reģistra uh, attiecībā uz jauniem nodokļu maksātāju reģistrēšanu varētu izmantot arī šos CTP kritērijus. Es nesaku, ka kritēriji ir slikti, bet izmantosim tos arī tiem, kas ienāk šajā sistēmā no jauna. Un tad, kad tie ir ienākus, ienākuši sistēmā un kad ir šis reģistrs, varam izmantot tehnoloģijas, kas jau pastāv un veikt revīzijas, norādīt uz kļūmēm eh, un gadījumiem, kad redzam, kad, piemēram, šie kvalificētie, certificētie nodokļu maksātāji nav apmainījušies ar datiem, nav iesnieguši datus, un tad, protams, ir nepieciešams arī sankcijas. Ja notiek pārkāpumi, Un nu, te to varam sasaistīt ar PIF direktīvu. Ja pastāv nopietni pārkāpumi, tad varam, piemēram, šo reģistrāciju atsaukt, varam apturēt to uz laiku un tādējādi aizsargāt sistēmu, sistēmu leģitīmiem tirgotājiem. Un noslēgumā, protams, ka mums ir. Uh, vajadzīgs kaut kas arī pārejas posmam un pašreiz jau reģistrētiem uzņēmumiem, bet tam mums vēl būs laika, un tāpēc noslēgumā domāju, ka mums ir vajadzīgi šie ātrie risinājumi, jeb quick fixes, bet tas nav CTP status, kā tāds mums ir vajadzīgs definitīvs PVN režīms, un sāksim strādāt arī pie ESID reģistra mehānisma. Vienalga, vai tas tiek veikts mm, katrā atsevišķā dalībvalstī vai caur vienu aģentūru, lai aizsargātu leģitimu tirdzniecību pret krāpšanu. Paldies! Lielas paldies par to, ka pieskārāvies vēl vienam jautājumam šajās debatēs. Tālāk došu vārdu Kristienam Koktvedgārdam, kas ir Biznesa Europe PVN politikas grupas vadītājs. Uh, Viņš strādā pie šiem jautājumiem nu jau vairāk kā 15 gadus, un arī viņam ir praš, plaša pieredze strādājot KPMG firmā, ja pareizi saprotu. Nu, lūdzu, jums tagad 5 minūtes. Liels paldies priekšādātāji, godātāji Eiropas parlamenta deputāti, godātājs priekšādātāji. Vēlamies pateikties jums par šo ļoti laipno uzaicinājumu runāt par tik svarīgu tēmu kā PVN nākotne. Mēs Business Europe apzināmies, ka pašreizējā PVN sistēma, kas tika izveidota pirms 25 gadiem, ir kļuvusi par ļoti fragmentētu sistēmu un līdz ar to tā ir pakļauta krāpniecībai. Un savukārt iekšējā tirgus veiksme, tirzniecības veicināšana arī ir izdarījusi milzu spiedienus pašreizējo PVN sistēmu. Tāpēc nesenās iniciatīvas reformēt PVN sistēmu, kas nāk no Eiropas komisijas, tās uh, godīgas nodokļu pakotnes ietvaros numur 1, 2 un 3, vienalga vai tur runājam par PVN likumiem, definitīvu sistēmu CTP vai cīņu pret PVN krāpniecību, piedāvā unikālu iespēju pārliecināties, ka jaunā sistēma ir vienkāršāka, tā nav pakļauta tik lielā mērā krāpniecībai, tiek veicināta pārobežu tirzniecība un ekonomikas izaugsme visā ES. Tomēr šajās debatēs ir svarīgi, lai jebkāda risinājuma samazinātu administratīvo slogu uz uzņēmumiem un uz dalību valstīm. Un turklāt svarīgi, lai tiktu nodrošināt naudas plūsmu, kas ir ļoti svarīga konkurētspēja Eiropas uzņēmumiem. Mums nevajadzētu aizstāt vienu birokrātisku slogu ar citu birokrātisku slogu bet ir vajadzīgs noteikts režīms, kas ļautu nodrošināt gan samazinātu atbilstību, gan arī administratīvās, eh, atbilstības izmaksas un administrācijas izmaksas, vienlaikus samazinot krāpniecību. Tas var būt ļoti sarežģīti. Bet ir viens svarīgs elements šajā gadījumā, un tas pat ir tāds atslēga arī, un es to varu uz, tikai uzsvērt un uzsvērt jebkuram priekšlikumam, ko grasāmies virzīt uz priekšu, ir šāds. Ir nepieciešama uzticēšanās starp dalībvalstīm. Atsevišķi, no, atsevišķas no šīm kļūmēm šobrīd ir arī tāpēc, ka mēs neusticamies šobrīd citu valstu nodokļu sistēmām PVN iekasēšanas jomā. Ja mēs netradīsim veidu, kā šo uzticības trūkumu plaismu pārvarēt, tad mēs nevarēsim izveidot vienkāršu PVN iekasēšanas sistēmu Un šī uzticēšanās jāveido ne tikai starp dalību valstīm, bet arī starp nodokļu administrācijām un leģitīmiem biznesiem. Nu, ļaujiet man jums šeit sniegt trī paskaidrojumu. Saskaņā ar Eiropas komisijas aplēsēm apmēram 1 triljons eiro PVN tiek savāk, tika savākts ES 2015. gadā. Tas atbilst apmēram 7% no ES kopējā IKP Un te nu, ļoti labi redzam, ka pat visnelielākās izmaiņas PVN sistēmā var būt ar ļoti smagā, smagu ietekmi uz ES ekonomikas eh, rādītājiem un dalību valstu nodokļu ieņēmumiem. Visa tirzniecība starp ar nodokļiem apliekamiem uzņēmumiem tiek pakļauta PVN un tā rezultātā jebkurai sistēmai ir jāspēj nodrošināt līdzena visu šo ikdienas miljonu transakciju veikšanu, Un tā ir vēl viena atšķirība, kas nodala PVN no citiem nodokļiem. Ir jāspēj pārliecināties atbilstīgo, jāatrod atbilstīgā PVN likme tajā brīdī, kad tiek veikta transakcija nevar šo transakciju aizskavēt, tāpēc, ka vispirms ir jānoskaidro, kāda veida PVN likme šeit būtu jāpiemēro. Tas ir viens no tādiem izšķirīgākajiem elementiem, raksturlielumiem, kas saistīti ar, ar PVN sistēmu, kas balstītu uz transakcijām un jebkura veida mēri, kas radīs papildus izmaksas ikdienas transakcijām, varētu nodrošināt arī tālākas izdevumus nodarbinātībā un arī ieņēmumu jomā. Par definitīvu PVN sistēmu runājot, biznesa Eiropa atbalsta sistēmas pārēju uz, uz galamērķi balstītu sistēmu, bet, lai tas tā varētu darboties, ir vajadzīgi vienkāršojumu un vienkārša piekļuve atbilstīgai un uzticamai informācijai par noteikumiem un administrācijas praksēm, kas tiek izmantotas citās dalību valstīs. Ja sekojam galamērķa valsts, Um, noteikumiem, tad mums ir jāspēj šī informācija saprast, kāda PVN likme tur tiek piemērota. Kas attiec uz ES priekšlikumu par definitīvu ES PVN sistēmu, mēs atbalstām konkrēti komisijas centienus tālāk uzlabot un paplašināt šo one-stop shop, ja vienas pieturas aģentūru, kas mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgs elements uz galamērķi balstītā sistēmā. Un tas būtu svarīgākais vienkāršošanas mērs, kas attiektos uz MVU, jo to galvenā problēma pārobežu tirniecības jomā šobrīd ir reģistrācija un izpratne par PVN noteikumiem citās dalībvalstīs. Tomēr pastāv arī citi elementi šai priekšlikumam, kas tāpat laikā laikā iet pretim sākotnējam komisijas mērķim par ikdienas transakciju vienkāršošanu, pat ieviešot visaptvarošu vien, viens pieturs aģentūru. Un, nu, piemēram, ierosinātais CTP status cen, ir risinājums, kas, ar ko cenšas atbildēt uz vajadzību pēc vienkāršošanas, bet pats CTP, pat CTP koncepcija jau rada papildus sloku biznesiem un nodokļu administrācijām. Un mēs tādējādi varam nonākt pie faktiski certificēta nodokļu krāpnieka, nevis ar nodokļiem apliekums personas, ko nu patās kolēģis, kas sēž kurš man pa labi arī minēja. Tāpēc ļaujiet man uzsvērt lūko saskaņā ar ietekmes novērtējumu, kas veikts attiecībā uz administrācijas sadarbības priekšlikumu, 80% no pārobežu krāpniecības tik mm, ka, veica organizēti noziedznieki, nevis parastie uzņēmumi. Un tas ir, jāsaka, pilnīgi cits mm, ļaunums, ar ko, mums, ar ko cīnīties. Par MVU priekšlikumu runājot, Biznes Europe bija sarūktināti par ambīcijām, kas paustas MVU priekšlikumā, jo pārsvarā tā, tāpat laikā tās tika vērstas tikai vienīgi uz mikro uzņēmumiem. Mēs saprotam, ka MVU iniciatīvas jāskata saistībā ar vienkāršojumiem, kas piedāvāt arī, be, arī uz, uz uzņēmumus pret klientu PVN tiesību aktos, kā arī vienkāršošana, kas tiks prezentēta detalizētos noteikumos, kas ietverta definitīvā režīma pro projektā. Bet priekšlikums tāpat laikā nere, nedomā par to, kā šie mikro uzņēmumi pamazām varētu augt un ieņemt citu vietu PVN sistēmā, nodrošināt tālākus atbilstības prasības. Un viens no principiem šajā gadījumā ir eh, mītnes zemes revīzija. Mītnes zemes revīzijā neliels uzņēmums varētu tikt revidēts eh, tā dibināšanas dalība valstī, citas dalība valsts uzdevumā. Paldies! Thank you very much. And last speaker. Lielas paldies. Un eh, pēdējais runātājs būs Gerhards Hūmers no Austrijas. Viņš ir no Eiropas asociācijas maziem un vidējiem uzņēmumiem, un tā kā mūs ļoti interesē tas, kā PVN reforma ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus, mūs pat tiešām patīk, ka viņš būs pēdējais runātājs. Paldies priekšādātāji, paldies par uzaicinājumu. Es gribētu runāt par um, dažiem konkrētiem punktiem, ko uh, pieminēja mans kolēģis no Business Europe. MBU un jo īpaši mazi un mikro uzņēmumi, protams, saskaras ar daudz augstākām atbilstības izmaksām nekā lielāki uzņēmumi. Tieši tāpēc Mēs atbalstām, ka ir jāizveido īpaša programma maziem uzņēmumiem, un mēs arī apsveicam šo priekšlikumu, ka PVN um, izņēmumi attiektos arī uz mazo uzņēmumu pārobežu aktivitātēm. Tāpat arī mikro uzņēmumu varētu būt labumu no vienkāršošanas, pat ja tas nebūtu pilnīgs atbrīvojums. Es, protams, arī saprotu, ka tie uzņēmumi, kas nav mikro uzņēmumi, varētu just uh, negatīvu ietekmi. Tomēr jāatcerās, ka 92% no uzņēmumiem ir mikro uzņēmumi un līdz ar to uh, uz tiem attiecas šis priekšlikums. Uh, Bez tam mēs arī saprotam, ka pastāv papildu riski attiecībā uz konkurenci starp MBU, eh, kas tātad uzņēmumi, kas eh, gūst eh, šos atbrīvojumus un uzņēmumi, kuriem šādu atbrīvojumu nav. Jo īpaši tas attiektos uz tādiem uzņēmumiem, kur ir ļoti intensīvs darbs, un tas nozīmē, ka PVN atbrīvojumi radītu ļoti lielus izmaksu samazinājumus. Tas varētu ietekmēt vietējos uzņēmumus. Šajā kontekstā mēs atbalstam, ka vajadzētu izveidot slieksnī 100 tūkstoši eiro, tas attiektos uz pārobežu uzņēmumiem. Bet šis priekšlikums par 85 tūkstošiem nacionālajos atbrīvojumos iespējams, ka mūsu biedri nebūs apmierināti. Mēs, protams, saprotam, kāpēc tas ir veidots. Te ir runa par pašreizējo slieksni Lielbritānijā un arī uh, slieksni, kas attiecas uz pārējām 27 dalībvalstīm. Taču tām dalību organizācijām, kurās pašlaik ir 25 līdz 30 tūkstošu slieksnis, šīs dalībvalstis domā, ja būs jauna darīktīva ar 85 tūkstošiem, tad būs ļoti liels spiediens, lai palielinātu šo slieksni arī nacionālā līmenī. Tas nav mūsu uh, dalību organizāciju interesēs. Iespējams, jūs varētu teikt, ka šāds slieksnis nav vajadzīgs. Vai arī šo sliekšņus var noteikt tikai nacionālā līmenī. Tas nozīmē, ka Tāds valstis kā Bēļģija un Vācija vairs neizjustu spiedienu paaugstināt pašreizējo nacionālo slieksnī. Un šis spiediens varētu nākt tikai no politikas puses. Bez tam, ja tiek eh, piemērot augsti sliekšņi mm, izņēmumiem, uh, var ietekmēt konkurenci, jo īpaši eh, darba intensīvā uzņēmējdarbībā. Tieši tāpēc mēs gribētu rekomendēt būt piesardzīgiem. Vēl kāda ideja, kas neparādās komisijas priekšlikumā. Ja jūs vēlaties palīdzēt jaunu uzņēmumiem, startupiem, kuri sāk savu uzņēmējdarbības karjeru un eh, vēlties, lai viņi varētu iekļauties normālajā sistēmā, tad nacionālā līmenī varētu izveidot eh, slieksni, kas tiktu samazināts pēc diviem gadiem. Tātad pirmajos divos gados vairāk MVU varētu piedāvāt eh, izņēmumus, un pēc diviem gadiem šī uzņēmuma attiektos tikai uz pavisam nelieliem uzņēmumiem, kas eh, neaug lielāki. Tātad varētu tādā veidā pēc diviem gadiem samazināt arī konkurences izkropļojumus sektorā. Mēs arī domājam, ka maziem uzņēmumiem varētu ļaut izmantot esošos atbrīvojumus vēl vienu gadu, bet daži no mūsu biedriem uzskata, ka pašreizējais priekšlikums par to, ka šie 50% varētu būt pārāk augsts. Tie daži runā par 30% eh, vai 25%. Runājot par vienkāršošanu, mēs eh, apsveicam to, ka ieviests, tiek ieviests slieksnis šiem uzņēmumiem, kuriem eh, nav pieejas atbrīvojumiem. Tātad te ir runa par vienkāršotu administrāciju un garākiem termiņiem attiecībā uz nodokļiem. Uh, Mēs nezinām, vai divu miljonu slieksnis ir pietiekams, varbūt tas varētu būt mazliet augstāks, piemēram, 5 miljonu eiro. Šajā gadījumā šie uzņēmumi gūst labumu tikai no vienkāršošanas, un tas mazāk ietekmē konkurenci. Vēl viens teikums par elastīgajām likmēm. Šeit var atsaukties uz savu kolēģi no Business Europe. Mums šīs elastīgās likmes daži kolēģi pat pieprasa, un tas eh, darbosies tikai tad, ja tiks izveidota tāda sistēma, kur MVU varēs vienkārši uzzināt, kādas tad ir pie, piemērojamās nodokļu likmes citās valstīs. Tāpat arī ir jāsaņem informācija par jebkādām izmaiņām šajā likmē. Pretējā gadījumā visu laiku ir jākontrolē sistēma, skatoties, vai ir šāds izmaiņas vai nē. Uh, par TCP, ja jūs uh, izveidojiet uh, komplicētus kritērijus un uh, komplicētas procedūras un jūs neļaujat šiem MVU iegūt statusu, kaut arī tiem ir klājies labi, tad maziem uzņēmiem būs um, daudz trūkumu, salīdzinot tās ar lielākiem uzņēmumiem. Uh, Līdz ar to šiem uzņēmumiem radīsies problēmas ar naudas plūsmu. Lielas paldies! Līdz ar to pirmā debašu kārta ir beigusies. Došu vārdu četriem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir atbildīgi par pašreizējo nodokļu failu, un pēc tam būs brīvais mikrofons. Tautas partijas grupas referents Toms Vandeņa Kandelāri nav klāt. Es izteikšos viņa vietā. Un es gribētu jums eh, lūgt komentēt trīs punktus. Pirmais punkts attiecas uz to, ka mēs runājam par eh, trūkstošu uzticēšanos, tātad ir eh, radušās problēmas uh, starp uh, nodokļu iestādēm un dalību valstīm vairs nav uzticēšanās. Kā to pārvarēt? Otrais punkts attiecas uz uh, dažu dalību valstu iniciatīvu risināt PVN iztrūkumus ar mm, atgriezenisko maksu. Vai tas ir savietojams ar komisijas priekšlikumu, kādi šeit būtu mm, ieguvumi un kādi būtu trūkumi? Nākamais uh, attiecībās komisijas priekšlikumu. Uh, vai būs vienkārši virzīt uz to priekšu, ņemot vērā to, ka mums ir vajadzīga vienošanās starp visām dalībvalstīm, vai pastāv risks, ka šī vienošanās vispār netiks panākta. Kurš vēlētos sākt atbildēt? Došu vārdu komisijas pārstāvē. Paldies, priekšādētāji. Cik man daudz laika ir atvēlēts? Četras minūtes. Bet šķiet, ka Mums nav problēma laika, tomēr mēģiniet nerunāt pārāk ilgi. Es eh, vēlētos izmantot šo iespēju, lai komentētu dažu eh, runātā izteikumus. Nerunāšu ilgi. Es eh, vienmēr priecājos par iespējām izskaidrot kaut kādas neizprastas lietas attiecībā uz mūsu priekšlikumiem. Mēs nekur neiesakām papildu izmantot samazinātās likmes vai arī izmantot šīs iespējas samazināt likmes. Šis eh, saraksts ir sagatavots tāpēc, ka sākumā komisija vēlējās eh, izveidot eh, galīgo režīmu balstoties uz izcēlesmi. Tas nozīmē, ka šī likme tiktu piemērota piegādātāja valstī. Tas neveidotu pārobežu um, tir, tirgošanos. Uh, Protams, ka patērētāji var pārvietoties par valstīm, bet mēs varētu šeit izmantot uh, uzņēmumu dibināšanas uh, principu. Tātad, ja parādās šis izcelsmes princips, tad eh, noteikti, ka daudz uh, izdevīgāk ir izveidot uzņēmumu valstī, kur ir zema nodokļa likme. Tāpēc mums ir jādomā par to, kā mēs varētu izveidot sārakstu ar precēm pakalpojumiem, kas varētu saņemt samazināto likmi, tad, kad sāks darboties pār, pārējais režīms. Diemžēl šeit parādās diskriminācija. Dažas dalībvalstis deviņas to laiku, kurām jau bija kaut kādi atbrīvojumi savos PVN tiesību aktos, varēja piemērot uh, samazinātas likmes, kas um, pārsniedza šo sarakstu, kas uh, tika piedāvāts visām dalībvalstīm, un eh, šī iespēja vēl ar vienu ir saglabāta. Ir bijušas arī vairākas izmaiņas. Pirmā izmaiņa ir paplašināšanās. Valstis, kas iestājās Eiropas Savienībā vēlāk, saņēma mazāk iespēju pie, piemērot šīs eh, samazinātās likmes, un tām ir jārespektē saraksts, kas ir pielikumā pārējais režīmam. Mēs arī esam izmainījuši mūsu idejas attiecībā uz pārējais režīmu. Šeit vairs nav runa par izcelsmes valsts, bet par saņēmēju. Tātad, ja ir runa par šo izvēles starp valstīm, ja jau jūs braucat uz citu dalību valsti, tad jums ir jāpiemēro tiesību akti, kas ir spēkā šajā dalību valstī. Jo īpaši, ja runa par attālināto pārdošanu, uh, vairs nav nekādas nepieciešamības piemērot ierobežojumus attiecībā uz to, kam ir piemērojama samazinātā likme. Šādas nepieciešamības vienkārši vairs nav. Kāpēc gan tad mēs varētu polijai teikt, ka mm, vairs nevar piemērot samazināto likmi bērnu pamperiem, ja īrijā un Lielbritānijā šāda samazinātā likme ir? Šeit parādās dažādas problēmas. Vai tiešām mēs varam teikt, ka tas nav nepieciešams, vai te ir runa par līguma respektēšanu? Un īstenībā, mm, ja runa par līguma ievērošanu, tad 113. Eh, pantā ir minēts, ka ir vajadzīgs harmonizēts ietvers, uh, cik tā tas ir nepieciešams, lai garantētu vienotā tirgus darbību un izvairītos no tā izkropļojumiem. Mēs to arī darījām, tad, kad mēs runājām par šo izcelsmes principu. Vai tas mums būtu jādara tagad? Nē. Kāpēc mums būtu jājautā valstīm, kā tās izmanto savu fiskālo telpu? Un tā ir viena no sekām. Vēl uh, sekas ir tādas, ka pastāv diskriminācija ir šie atbrīvojumi dalību valstīs, um, un šie atbrīvojumi uh, vairs nebūs spēkā, tad, kad uh, stāsies spēkā galīgais režīms. Mēs uh, varējām teikt, ka, nu jā, tas jau bija sagaidāms, bet šeit uh, parādās uh, pilsoņu ievēlēto politiķu loma. Protams, ka politiskā ziņā tas ir nereāli. Tieši tāpēc mums ir jāatrod veids, kas uh, ļautu šīm dalībvalstīm saglabāt savus atbrīvojumus, bet ja citām dalībvalstīm ir jāpiedāvā tāda, paši, tāda pati iespēja. Protams, ka nodokļu likmes erozija bija ļoti liels risks, tieši tāpēc mēs eh, ieviesām ļoti spēcīgas garantijas. Proti eh, šī ierobežotā vidējā likme 12%. Ja dalība valstī ir fiskālā telpa vai fiskāls iespējas izmantot šo samazināto likmi kā instrumentu, kas ļautu veicināt tās nodokļu politiku, vai nu šeit ir runa par sociālu, politisku m, mm, ieņēmumu vai izaugsmas apsvērumiem, tas eh, dod dalību valstī izmantot šīs iespējas. Mēs nekādā veidā neaicinām dalībvalstis eh, to palielināt, bet eh, dalībvalstis varētu šeit izmantot eh, šīs iespējas. Es atvainojos, varbūt jūs varētu pāriet pie jautājumiem, jo mums vēl ir daudz cilvēku sarakstā. Protams, mēs vēlamies zināt šos argumentus, bet. Jā, tūlīt priekšādātāji. Arī iepriekšēji runātāji pārsniedza savu laiku vairāk par četrām minūtēm, noteikti nerunāšu ilgāk kā viņi. Jūsu jautājumi ir par uzticēšanos starp dalībvalstīm. Mūsu CCP priekšlikums tika sagatavots tieši šādam mērķim. Būs ļoti sarežģīti izskaidrot neekspertiem to, kā darbojas mūsu sistēma. Mēs esam identificējuši iespēju uh, noķert tos, kas ne, nemaksā nodokļus. Tagad, ja jūs pārdodat preci ārpus savas dalībvalsts kādam uzņēmumam, tad šī prece tiek pārdota bez nodokļa. Tas rada karuseļu uh, krāpniecības schēmu. Un, ja mēs mainīsim noteikumus, tad tas nozīmē, ka mums uzreiz būtu jānoķer šī nauda, un tad to vajadzētu uh, nosūtīt uz konkrēto mērķi. Dalībvalstis baidījās, ka kādam citam vajadzēs iekasēt viņu nodokļus, vai arī, ka tām nāksies iekasēt lielas nodokļu summas kāda cita vārdā. Mēs ieteicām rīkoties pakāpeniski, un šeit mm, CTP vienkārši norāda, ka jūs vēlties izmantot pašreizējo sistēmu, kamēr tā ir spēkā. Tāpēc mums vajadzētu ķert tos kuri var kaut kur pazust ar visu naudu. Tāpēc dalībvalstīm bija iespēja saglabāt pašreizējo situāciju, bet tās varēja arī aizpildīt šo vislielāko caurumu. Tieši šī iemesla dēļ mēs izmantojām šo risinājumu. Otrs jautājums. Mēs nācām klajā ar priekšlikumu, ļāvām divām valstīm, kas uh, E, vēlējās izmantot vispārējo sistēmu, tad šis priekšlikums vēl ar vienu ir padomē, es nevaru to komentēt. Mēs darījām to, kas, manuprāt, bija izdarāms, ņemot vērā līgumus. Pašlaik ir jārīkojas padomē, un mēs uzskatām, ka šeit nav runa par neatbilstībām. Es vairs neiedziļināšos e, juridiskās e, detaļās. Kāds bija jūs trešais jautājums, atvainojos? Cik iespējams ir tas, ka šis priekšlikums gūs atbalstu? Ja runa par nodokļu priekšlikumiem, tad, protams, tas ir ļoti sarežģīti, bet tā kā šeit mēs balstāmies uz viens pieturas aģentūru, tad mēs sākām ar šo viens pieturas aģentūru attiecībā uz nemateriāliem pakāpojumiem. Tagad te ir runa par visiem uh, darījumiem pāri robežām uh, citiem uzņēmumiem. Uh, Nākamais eh, būs eh, darījums starp eh, uzņēmumiem, un tas arī attiecas uz viens pieturas aģentūru. Thank you, thank you very much. Anyone else? Paldies. Vai vēl kāds vēlas komentēt šos jautājumus, bet ļoti īsi, jo vēl vajag izteikties četriem runātājiem. Thank you. Paldies. Jūs uzdevāt jautājumu par šīm atgriezieniskajām izmaksām un atbrīvojumu schēmu. Ja runa par eh, zudušo uzticēšanos, tad šis priekšlikums ir viens veids, kā to risināt. Mēs arī vēlamies eh, atjaunot šo uzticēšanos un eh, vēlos atgādināt, ka politiskais spiediens no tiem, kas atrodas virs nodokļu administrācijām, ir tāds, ka nu, tam ir jādarbojas, un ja šis politiskais spiediens tiks izdarīts, tad eh, noteikti, ka eh, mums arī tas izdosies. Par nacionālajām atgrieztajām izmaksām jūs jautājāt, vai šeit ir trūkumi vai riski. Ir labums ir tāds, ka mēs varam samazināt viena veida krāpniecību vienā valstī, bet pastāv ļoti skaidrs risks, ka šī krāpniecība tiks eksportēta uz citām dalībvalstīm. Un tāpat arī tas tiks aizstāts ar citu risku. Tad, tad eh, šeit ir runa par eh, mm, PVN iekasēšanu tikai daļēji. Un šeit mēs eh, pārējām pie sistēmas, kuru viss tiek iekasēts pašās beigās, un te ir runa par pārdošanas nodokli. Tātad, tā, jūs varētu pilnīgi nejauši izveidot jaunu risku, jaunu veidu krāpniecību. Vai mums tas izdosies vai nē? Principā PVN ir visvienkāršākais nodoklis pasaulē. Tiek piemērota likme konkrētam darījumam. Bet mums ir izdevies to visu sarešķīt. Liels paldies! Tagad uh, Džefs Kohorts, viņš ir uh, atbildīgs par ziņojumu par nodokļiem apliekumajām personām. Patiešām interesanta piezīme priekšādātāji. Šie jautājumi, kas e, ir pacelti, tiek apspriesti arī tajā kontekstā, pie kur strādāju es. Mūsu mērķis ir izveidot vienkāršu sistēmu, kas e, ļautu mums cīnīties ar krāpniecību pār robežām un kas ļautu veicināt tirzniecību. Tas viss, protams, ir ļoti svarīgi. Es neuzdošu jautājumus komisijai, jo komisijai jau tika uzdots daudz jautājumu, bet gribētu runāt ar citiem paneļu runātājiem. Mums eh, trūkst uzticēšanās starp dalībvalstīm. Un tāpat arī mēs nevaram iegūt vajadzīgo informāciju, mēs viens otru nesaprotam. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt, kā mēs varētu pārvarēt šo problēmu. Varbūt jums ir kādi ieteikumi. Jūs eh, dažus jau pieminējāt, bet varbūt jūs varētu detalizētāk runāt par to, kā pārvarēt šo uzticēšanās trūkumu starp dalībvalstīm un uzlabot sadarbību. Gerhard, par mikro uzņēmumiem un MBU jūs runājāt. Varbūt jūs varētu mazliet sīkāk pastāstīt par to, kāds ir jūsu lielākais šķērslis strādājot pie šīs jaunās sistēmas. Tātad ir runa par mikro uzņēmumiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem, un kā tie izskatās salīdzinot ar lieliem uzņēmumiem. Jūs eh, pieminējāt šeit vairākas problēmas, kuras arī mēs apsveram strādājot pie sava dokumenta. Šķiet, došu vārdu vispirms Hūmera kungam, jo viņam tika uzdots konkrēts jautājums, un pēc tam kāds no citiem runātājiem varētu atbildēt uz pirmo jautājumu. Thank you. I will try. Paldies. Mēģināšu izteikties īsi un precīzi. Par uh, uzticēšanās palielināšanu, kā gan var izveidot uzticēšanos, tas ir uh, grūts jautājums. Vienas pieturas aģentūrā bija kāda īpašība, proti bija jāsaņem maksājumi no citām dalībvalstīm, lai veiktu auditu, un tas tika darīts tāpēc, lai uh, Eh, kādai no dalībvalstīm nebūtu pārāk liels sloks veicot nodokļu auditu uz citu dalībvalstu labā. Strādājot kopā, viens pieturas eh, aģentūra tika ieviesta elektroniskiem darījumiem, tagad uh, eh, B2C, un tas ir veids, kā mums ir jāiekasē PVN citu vārdā. Protams, ka šeit ir jāizveido uzticēšanās, un tam ir vajadzīgs laiks bet eh, domāju, ka tas ir viens no labākajiem katalizatoriem, kā šo uzsēšanos izveidot. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā kopā. Un ja jūs tiekaties ar cilvēkiem no citām dalībvalstīm, kā nodokļu administrācija, kā nodokļu iekasētājs, tas jums dod iespēju sadarboties. Jūs sākat saprast, kā lietas risinās, kā tiek veikts pārobežu audits. No jāgaida vairs 2-3 mēneši, pirms mēs saņemam atbildi. Mēs saņemam ātru atbildi, jo mums ir jāsaprot, ka šie krāpnieki slēpjas aiz sarežģītas sistēmas un aiz tā, ka nav sadarbības. Ja runa par informācijas trūkumu, tad esam norādījuši, un šķiet, ka arī komisija uh, ir norādījusi uz PVN informācijas portālu. Var uzdot jautājumu, kāpēc dalībvalsts nevēlas um, publiskot um, piemērojamo PVN likmi portālā, kur ir runa tikai un vienīgi par PVN. Jā, mēs vēlamies atvieglot šo atbilstību. Es, diemžēl, nezinu atbildi. Uh, Nu, jā, varbūt eh, šis informācijas uzturēšana kaut ko maksā, bet noteikti, ka tas būtu visu interesēs, lai šī informācija būtu viegli pieejama un uzticama. Mēs nevaram prasīt, lai tirgotājs, kurš nav PVN speciālists, mm, meklētu konsultācijas vienkārši, lai uzzinātu, kādas ir likmes, kā reģistrēties un eh, kā samaksāt PVN. To mūsdienu pasaulē, diemžēl, nav iespējams izdarīt. Okay. Uh, for... Jā, no MVU viedokļa šeit ir divas problēmas saistībā ar priekšlikumu par certificētu nodokļu maksātāju, CTP. Ir grūti noteikt, vai jūsu klients uh, ārzemēs ir privāta persona vai uzņēmums. CTP status viņam ir vai nav. Ir nepieciešams labi funkcionējošs informācijas instruments, kas pagaidām nepastāv. jo savādāk MVU um, ir grūti to īstenot. Ja jūs starpuzņēmumu darījumā nevarat iegūt certifikātu kā certificēts nodokļu maksātājs, tāpēc, ka noteikumi ir pārāk sarežģīti un mazam uzņēmumam pārāk dārgs process, tad jums ir jāmaksā PVN par piegādi, un tikmēr jūsu lielais konkurents būs ar certificēts, un viņam nebūs jāmaksā PVN, tā kā tas tiešā veidā ir saistīts ar konkurētspēju. Mēs varam tikai un vienīgi atbalstīt CTP statusu, ja visi MVU, kas pagātnē ir labi uzvedušies un vienmēr izpildījuši nodokļu prasības, varētu viegli iegūt šo statusu bez lielām izmaksām, jo tad mēs būtu ļoti sliktā situācijā salīdzinot ar lieliem uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Ņemot vērā to, ka mums ir trīs runātāji un iesākām vēlāk, tad ierosināšu pielikt eh, uzklausīšanu vēl 18-20 minūtes, un tad nākamie punkti attiecīgi nobīdīsies. Tibors Sanī nākamais, kurš ir mūsu referents par PVN likmju priešlikumu. Paldies! Mums šeit parlamentā ir bijušas garas diskusijas par visiem elementiem šajā sistēmā, tā skaitā par likmēm. Mans jautājums gan ir tāds vispārīgāks. Man likās, ka profesora Ferija izteicās ļoti kritiski par šo priekšlikumu. Atklāti sakot, mūsu sarunu laikā es nemanīju tik strikti negatīvu pieeju. Bet jautājums man ir pavisam vienkāršs. Ja es pareizi saprotu profesoru sacīto, viņi norādīja, ka komisijas priekšlikums ir nekonstitucionāls. Nu, varbūt es to neizslēdzu, bet ja tā ir, tad kāda ir alternatīva? jo, manuprāt, šajā priekšlikumā ir ieguldīts liels darba apjoms, uzklausīt ļoti daudz cilvēku, un man tas būtu pārsteigums, principā, dzirdēt tik asu kritiku. Bet es labprāt uzklausītu alternatīvas. Un ievēroju divu minūšu ierobežojumu, vēlos norādīt vēl vienu lietu tikai. PVN kā tāds nav kaut kāds svešķermenis pasaules ekonomikā. Tas ir lielā mērā saistīts ar citiem jautājumiem nodokļu jomā. Piemēram, ir atsevišķi valstis, kas tik tiešām izmanto augstu PVN, lai kompensētu visus atvieglojumus, kas tiek piešķirti dažiem uzņēmumiem. Tas ir tikai viens piemērs tam, kā tas darbojas, bet galvenais jautājums, protams, ir par alternatīvu komisijas priekšlikumam. Paldies! Paldies, Sanīkungs! Tāds ir jautājums profesorai Leferijai. Jā, visi mani komentāri par šo priekšlikumu balstās uz argumentiem, kas ir plaši atspoguļoti komitejai iesūtītajos dokumentos. Tas, ko es norādīju šeit, ir tikai secinājumi. Argumenti arī no juridiskās un ekonomiskās perspektīvas ir izklāstīti ļoti detalizētā veidā manis iesūstītajos dokumentos par alternatīvām. Es saprotu, ka politiski tas ir ļoti sarežģīti. Tomēr problēma ir tāda, ka mēs varētu pasliktināt situāciju. Pašreiz situācija nav laba, tā nav ideāla. PVN sistēma Eiropas Savienībā ir novecojusi. Tā rada daudz izkropļojumu konkurencē, radot daudz problēmas maziem vidējiem uzņēmēm. Tas ir šķērslis tirzniecībā Eiropas Savienībā. Tas viss tā ir, bet es baidos, ka priekšlikums tāds, kāds tas ir šobrīd, var padarīt šo situāciju vēl smagāku, jo, ja būs lielāka diferencēšana, lielāka bāzes erozija, tad situācija tikai pasliktināsies. Un es baidos arī, ko tas nozīmē attiecībā uz nodokļu ieņēmumiem ja mēs turpinām pieņemt bāzes eroziju, pat ja ir nu, atzīmēta griezti, kā komisija ir norādījusi, mums būs problēma ar nodokļu ieņēmumu deficītu. Mums būs vai nu jā, e, palielināt šos pakalpojumus, vai jāatrod līdzekļi kur citur. PVN ir labs ienākuma avots, lai nu, apmaksātu pakalpojumus, kas iedzīvotājiem ir nepieciešami. Es neesmu pārliecināts, no kurienes tiks ņemti šie trūkstošie līdzekļi. Un, protams, ka es neesmu politiķe. Tas viss balstās uz to, ko es redzu notiekam Eiropā, kā aculieciniece, nevis dalībniece politiskajos procesos, bet es neredzu uh, ka būtu pieprasījums Eiropā pēc samazinātiem pakalpojumiem, samazinoties rīņāmiem. Tas ir tas, par ko es baidos. Pirmkārt, kā tās mazinās tirzniecību Eiropas Savienības iekšienē un īstenībā tiks pastiprināti kropļojumi, kas jau šobrīd pastāv un zaudēsim ieņēmumus, kas būtu citrādāk iespējami un tiktu ieguldīti publiskajos pakalpojumus. Un es neredzu, kā to kompensēt. Un es arī nesaprotu, kāpēc mums tas būtu jādara. Es neredzu pamatotu iemeslu mazināt PVN bāzi Es redzu daudz iemeslu paplašināt bāzi, bet neredzu ne politiskus, ne juridiskus, ne ekonomiskus pamatojumus bāzes erozijai. Tāpēc es kritiski izteicos par šo priekšlikumu. Un mani sarakstītie dokumenti plaši atspoguļo šos argumentus ļoti detalizētā veidā, un esmu gatava apspriest detalizēti šos argumentus arī ārpus šīs uzklausīšanas. Paldies. Es saprotu, ka Ležers kundze arī vēlas rēģēt. Lūdzu. Man ir tikai divas piezīmes. Es piekrītu, ka labākā praksa ir ar ierobežotām likmēm, bet šeit mēs pārējām pie gala mērķa principa izmantošana galīgajā režīmā. Tas nenozīmē, ka valstīm būs pilnīga rīcības brīvība. Būs ierobežojumi, proporcija, uh, Tātad tāds diapazons, kurā, kura ietvaros dalībvalsts var rīkoties. Nebūs pilnīga rīcības brīvība. Jā, bažas jums varbūt ir, bet ir noteikti limiti, kas jāievēro dalību valstīm, un tas tiks kontrolēts caur e- Eiropas pusgada mehānismu. Es arī esmu pasniedzēja, mācu par globālo PVN nodokļu režīmu, bet dalību valstis nav spiestas ievērot konkrētas likmes, bet viņiem ir noteikts diapazons, kurā viņi var mainīt to. Un par likmēm. Tas, kas būtu svarīgi, ja mums būs atšķirīgas likmes dalību valstīs, lai tas būtu ne tikai internetu portālā redzams, bet varbūt ir jāapsver arī statistikas klasifikācijas izmantošana tikai tiem problēmiem, eh, tikai tiem produktiem, kuriem nepieciešams eh, standartizēt šo informāciju. Tad arī visas citas likmes, kuras tiek noteikts valstī, jo viena no bažām tiešām ir tāda, ka sākot tirzniecību citā jurisdikcijā, kā lai zin šīs likmes visas. Iespējams, ka plašāka statistiskās klasifikācijas izmantošana varētu palīdzēt. Paldies! Bernts Luke, ECR. Paldies, priekšsarētāji. Sākumā man vairāk uz principiem orientēts jautājums. Sekojot komisijas priekšlikumam pāriet uz galamērķu principu izmantošanu, vai tas nenozīmē, ka dabīgākais veids PVN iekasēšanai ir atgriezeniskais uh, mehānisms? pieņemot, ka nodoklis ir jāmaksā tur, kur atrodas gala patērētājs, tad man liekas absolūti nedabīgi iekasēt šo PVN eh, zemāk eh, darījuma ķēdē. Un jautājums eh, kundzei, kas aizstāvēja uzticama tir tirgotāja principu. Vai jūs varētu plašāk pastāstīt, kur būtu risks, ja mums būtu šāda reģistrācijas sistēma uzticamiem uzņēmējiem? Tas, manuprāt, labi iet kopā tieši ar atgriezeniskās maksas sistēmu un problēma saistībā ar jauniem krāpniecības veidiem pazustu, ja mums būtu šāds uh, uzticama tirgotāja reģistrācijas sistēma. Bet varbūt es kļūdos. Un pēdējais jautājums attiecībā uz bāzes eroziju. Eh, jums, kura eh, tik stingri izteicās pret komisijas priekšlikumu, es īsti nesaredzu šo problēmu. Varbūt jūs varat mums vēlreiz paskaidrot, jo tas, ko jūs sacījāt, eh, jūs sacījāt, ka būs tendence uz likmju samazināšanu, bet likmju samazināšana nav tas pats, kas bāzes samazināšana. Jūs runājat par bāzes eroziju, un es nesaredzu, kur tā rodas. Es arī īsti nesapratu šo mehānismu, kas novestu pie mazākām pazeminātām likmēm. Varbūt arī jūs to varat eh, paskaidrot. Vai tiešām runa par bāzes samazināšanu vai tikai par likmju samazināšanu? Un Un vai valstis, kas eh, iekasē PVN, būtu interesēts mainīt sistēmu, lai iekasētu mazāk eh, PVN? Es nesaprotu, kāpēc, lai viņas noteikti zemākas likmes. Jā, nu tie bija diezgan daudzi jautājumi. Kurš vēlas sākt? Sāksim no kreisās puses uz labo. Tātad jums iznāk otrādi, respektīvi pirmā komisija izteiksies, lūdzu. Paldies, izteikšos īsi. PVN darbojās kā fragmentēts maksājums. Šobrīd eh, viņi jau ir de facto apvērsts maksājums. Tas jau ir šāds reverss maksājums šobrīd. Un tur sākas problēma, jo šāds reverss maksājums izslēdz tālākos maksājumus un nobīda visu maksājumu eh, lejup pa ķēdi, kļūstot par principā pārdošanas nodokli. Jo tad jūs vienkārši visu zaudējat. Nu, sākam ar tādu segmentētu maksājumu. Ja ķēdē pietrūks kaut viens loceklis un pazaudējat to posmu, tad reversē maksai ir šī vispārīgā problēma salīdzinot ar PVN. Šajā ietvarā mēs cenšamies piemērot šo pašu principu, šo pašu sistēmu gan iekšzemē, gan starptautiski, F eh, respektīvi, kā piegāde tiek aplikt ar nodokli. Mēs, protams, neesam federalizējuši šīs likmes, mums ir atšķirīgas nodokļu iestādes, un tas varbūt izskatās tiešām mākslīgi, bet eh, apkarojot krāpniecību un cenšoties vienkāršot sistēmu, kā arī ņemot vērā to, kā tik pozitīvi darbojas viens pieturs aģentūra, mēs esam pārliecināti, ka tā būs labāka izvēle. Es atvainojos, bet attiecībā uz. Uh, apstiprinātuši uzticamo tirgotāju. Ja viņš pārdod eh, tālāk, kur ir problēma ar reverso maksu, mēs nevaram uzticēties visiem atbildi. Jā, bet kā tad ar pārējiem, kas nebūs reģistrēti? Mēs eh, nevaram tikai daļai piemērot šādu režīmu. Nu, tas uzņēmējiem būs nevajadzīgs sarežģījums. Es nesaku, ka tas nedarbotos, alternatīvas ir dažādas. Uh, Mēs rīkojamies balstoties uz ietekmes novērtējumu. Mēs e, salīdzinām, kā būs iegūma un kāds ir problēmas. Izskatās, ka profesora Lafarija vēlas rēģēt. Lūdzu. Vēlējos atbalstīt to, ko Elena no komisijas tikko sacīja par reverso maksu. Visi pētījumi liecina, ka tad, kad mēs salīdzinām PVN ar mazumtirdzniecības pārdošanas nodokli, PVN ir daudz uh, iegūmu saistībā ar eh, tieši krāpniecības eh, jautājumu. Tas eh, tiek, respektīvi, daudz mazāk riski PVN salīdzinot ar pārdošanas nodokli. Tad te šeit ir nepieciešama trešai pusē ziņot par notikušo darījumu, nevis jums pašiem. Un tas ievērojami palielina paziņoto darījumu skaitu, nevis samazina to. Par eroziju, bāzes eroziju. Tas ir tehniskais eh, termins jebkam, kas ne, nav pakļauts standartizētai PVN likmēji. Uh, Principā PVN bāze ir viss, kas tiek patērēts konkrētajā valstī un kam tiek piemērota standarta likme. Jebkas, kas atšķiras no tā no publisko finanšu puses, tiek e, apzīmēts kā bāzes erozija, jo jūs piemērojat mazāku likmi nekā jūs darītu citkārt. No turienes arī izriet bāzes erozija. Jautājums bija, kāpēc dalībvalsts to darītu? Mēs esam redzējuši daudzus piemērus, e, daudz vieta e, Eiropā, ne tikai kādā atsevišķā e, valstī, piemēram, e, tamponi apvienotajā karalistē, bērnu apavi īrijā un daudzi citi piemēri. Spiediens uz valstīm e, mazināt uh, PVN likmi. Un ja lobby grupas sajūt, ka ir iespēja panākt, lai valdības samazinātu PVN likmi, tad spiediens tiks palielināts. Es redzu tikai šādu virzienu. Es neredzu spiedienu, lai paceltu nodokļu likmes. Paldies! Vai vēl kāds no ekspertiem vēlas reaģēt? Es varu apliecināt šo nostāju, ka vienā um, ķēdē ir iespējama reversā maksa un iekasēšana. Tāpēc mums vajag šo viens pieturs aģentūru, lai mēs varētu iekasēt nodokli. Un mēs nevēlamies uh, lai kāds iekasētu nodokli, bet nenomaksātu to tālāk valsts kasē. Tāpēc mums ir nepieciešams izmantot uzticamā tirgotāja sistēma caur šo reģistrāciju, neatkarīgi no tā, vai jūs piemērojat reverso maksu vai nē, jo tikko mums būs divas sistēmas, tad var izmantot šo iespēju, bet mēs ne, nevēlamies, lai krāpnieki to ļaunprātīgi izmantotu. Jā, vēl viens eksperts, lūdzu. Riskējot mazliet sarežģīt lietas, un par ko es arī atvainojos, vēlos norādīt, ka ir jāatrod līdzsvars. Jā, jūs varētu teikt, ka ja mēs iekasējam PVN, tā ir vienkārši sistēma, ķēde netiek pārauta, bet pārobežu darījumos ir 4 triljoni tas nebūs tas PVN, ko jūs samaksājat, bet tas būtu tas, kas jums ir jāiekasē un pēc tam daļai jāatmaksā. Tas ir milzīgs skaitlis. Tā skaitlā, kas, tā skaitā, kas būtu jāatmaksā pāri robežām, kaut arī nav nepieciešams. Tāpēc mēs sakam, ka mēs atbalstam vienkāršošanu. Tomēr ņemot vērā, kāds ir pašreizējais priekšlikums, mēs neuzskatām, ka certificēts nodokļu maksātājs kā uh, risinājums ir labākais risinājums. Jo mēs nezinām, kam tālāk piemērot, vai tas būtu grupas iekšienē veiktie darījumi, kas būtu jāatrisina, vai parastā komerc darījums starp uzņēmējiem. Uh, kas tieši ir jāatrisina, lai veiktu vienkāršošanu. Uz to mēs nevaram atbildēt, kamēr mēs nezinām, cik sarežģīta būs sistēma kopumā, lai varētu runāt par tās vienkāršošanu. Es saprotu, ka tas na, nu, tā nebūs ideāla atbilde, ko jūs meklējat, bet es, eh, diskutējot par certificēto nodokļu maksātāju, pirms zināt, eh, kādos darījumos tas tiek izmantots, un tu, par to ir grūti diskutēt thanks to the fact that Molly Scott. Paldies, Molly Scott, kā to jādodas projām šīs kavēšanās dēļ, un līdz ar to šī jautājuma atbilžu sesija ir beigusies. Priecājos, um, ka visi varēja būt klāt. Paldies par um, viesu ierašanos. Protams, ka diskusijas ar to tikai sākas. Mēs vēl tikai sākam darbu pie šiem jautājumiem. Tās ir debatas, manuprāt, par lietu, kas ir ārkārtīgi svarīga un domāju, ka tas tiešām ir bagātinājis visu šo procesu. Esmu pārliecināts, ka mēs tagad nepametam šo diskusiju kā tādu, mēs vienkārši tagad to no nu, apturam uz brīdi līdz nākamajai reizei, kad atkal pie tā varēsim visi ķerties klāt. Tātad vēlreiz liels paldies, paldies runātājiem, atkal atvainojos par kavēšanos ar darba kārtības izka, izskavēšanu to izraisīja iepriekšējā sanāksme. Nu un tālāk ķersimies uzreiz pie 13. darba kārtības punkta. We'll just replace here the members. We will allow our guests uh, to leave and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 sold. And, and the timeline is on the back, you know, because we agreed that yesterday. Yeah, yeah, I have it also. On, um, uh, I have it. Sold. Dear colleagues, uh, let. Un tātad, mm, godātie kolēģi, sāksim darbu pie 13. kārta uh, punkta um, darbu. Um, vispārējais budžets Eiropas Savienībai 2019. finanšu gadam visas sadaļas. Budžeta referents ir Dāniels Dioti no S&D grupas. Atvainojiet, ka desmit minūtes aizkavējāmies un sākam darbu jau četros kā paredzēts. Šādā veidā mēs tagad grasamies dot vispārējas um, ievirzes šai budžeta procesā un domāt par to, kā ekonu komiteja var dot mm, savu ieguldījumu. Divas procedūras izmantosim ekonu komitejā iesniegsim savu atzinumu vadošajai komitejai, respektīvi budž, tur uzsversim politiskās ziņas un budžeta e, jū, jomas. Komisija grasās pieņemt budžeta projektu 23. maijā, tātad lūk, šobrīd vēl spriežam par dokumentu, kas nav pilnībā apstiprināts. Bet iesākumā tad lūkšu mūsu referentu no budžta komitejas nākt klajā ar ievadvārdiem un tad dosim vārdu um, referenta grupai šeit ekon komitejā. Priekšādātāji, paldies! Liels paldies komitejai! Paldies visiem kolēģiem, ka uzaicinājāt mani šeit. Mums gan nav īpaši daudz laika bet domāju, ka ir svarīgs dialogs ar visām komitejām šajā gadījumā, un it īpaši tas attiecas uz ekonu. Es patiešām ārkārtīgi priecājos, ka šis process var šādi norisināties, un ar nepacietību gaidu iespēju dzirdēt visu, kas jums sakāms par šo jautājumu. Tīri no metodoloģiskā skatu punkta raugoties tieši tāpat kā visi iepriekšējie referenti, arī es vēlos pēc iespējas lielākā mērā savā dokumentā apkopot nu, tādu vienotu parlamenta viedokli. Tajā brīdī, kad mēs izstrādāsim parlamenta nostāju, tā lai šī parlamenta nostāja būtu spēcīga un pārliecinoša, un mēs varētu pēc tam sarunās ar padomi visu atbilstīgi turpināt tēmas, uz ko esmu norādījis, e, parādās ziņojumā, bet man interesē jūsu viedoklis par tām. Nu, tas, protams, viss saistās ar šo vispārējo budžetu. Reformas, programmas pa sektoriem, Eiropas uzraudzības iestāde, ESMA, kaut kā citi, visas attiecīgās reformas, protams, ietekmēs budžetu priekšlikums par um, centrālajām uh, kontaktpusēm, jeb CCP un trešo pušu CCP. Tas radīs papildus izmaksas. Un tur paredzēts CCP finansējums 19. gadam, bet būs nepieciešamība arī pēc ieguldījuma es budžetā 18. un 19. gadam pirms šī jaunā sistēma stājas spēkā. Un tātad pāris mēnešus šeit būs vajadzīgs pa vidu, kad un pie tā tad arī strādāsim par privātajām visēropas pensijām. Tas ir kaut kas jauns, vēl pie kā mēs FIOPA kontekstā strādājam. Četri jau reģistrētie PPP. Nu, un 60-40 ir tā attiecība, ar ko ir panākt vienošanās ar dalību valstīm. Tātad ES piedāvā 40% finansējumu, tas ir apmēram 300 miljonu eiro laikam līdz 2020. gadam. Tātad PPP ir privātie pensiju fondi. Kā jau teicu, es galvenokārt esmu tomēr šeit, lai uzklausītu jūsu viedokli. Nu, zinātu, kādas ir jūsu idejas, lai pēc tam attiecīgi sagatavot savu ziņojumu. Lielas paldies Viotī kungam. Tālāk pats runāšu, jo esmu referents, kas ir eh, strādā ekonomikas komitejas vārdā pie šī ziņa atzinuma. Pirmām kārtām, kā jau teicu, diskutējam par priekšlikumu, kur vēl nav. Tāpēc vienkārši izklāstīšu jums savu sākumu piezīmes attiecībā uz ekon attieksmi. Pirmām kārtām ņemot vērā jaunāko attīstību, es un globāli mums jāpatur prātā ekonomikas jautājumi, kas ir ļoti nozīmīgi, bet vienlaicīgi ir jāņem vērā arī kādas ir atslēga prioritātes Eiropas Savienībai, un domāju, ka es sarakstā šajā gadījumā ir dažas ļoti nozīmīgas prioritātes, kā drošība un aizsardzība, un jāpārliecinās, ka budžets šajā gadījumā ir ar atbilstīgu finansējumu. E un tāpēc Mums nepieciešams pārliecināties, ka budžeta līnijas, um, kas atbilst ekonu kompetencē, tiek um, apspriestas, un attiecīgās aģentūras arī dzene var saņemt līdzekļus, nesaņemot pārāk lielu spiedienu no budžeta puses. Nepieciešams uzlabot arī efektivitāti lietderbi, lietderību Un tikai pamatotos gadījumos mums jāraugās finansējuma palielinājumu. Raugoties struktūrālus pagājušā gada budžetu, varam lēst, ka svarīgākie jautājumi ekon ekspertīzē, protams, ir Junker plāns, tur mums jāpiedāvā atbilstīgs finansējums, un nākamais svarīgākais. Pā, tālākas palielināts eh, budžets aģentūrām, attiecīgiem aģentūrām. Nu, pirmām kārtām budžeta kategorijas apskatīsim tuvāk, mums jāpārliecinās, ka šeit nav pārklāšanās, dubultošanās. Būs ciešāk jāpaskatās arī uz atsevišķām budžeta līnijām, lai pārliecinoties, ka tur nav pārklāšanās. Jāpaturprātā, ka finansējuma palielinājums atsevišķiem posteņiem eh, savukārt var samazināt citas līnijas, jo kopējā budžeta griezti ir nemaināmi. Ar nepacietību gaidu idejas no ānu referentiem un citiem ekon deputātiem. Domāju, ka tas būs veiksmīgs, lielisks kopdarbs eh, pie atzinuma. Tas no manas puses viss. Un tā kā ne visi ēnu referenti ir iedušos, lūkšu, kas vēlas izteikties, baicāšu, kas vēlas izteikties um, es un D grupas vārdā. Pervanša Bernsa. Ja es atvainojos Bonafē kundas vārdā, kas nevarēja ierasties šeit. Gribu teikt paldies vispārējiem referentam no budžu komitejas. Viņš jau zina, kas ir svarīgākie punkti mūsu komitejā šai gadījumā attiecībā uz 2019. gadu budžeta jomā. Atgādināšu, ka pagājuši gadu mums bija arī budžeta stabilizācijas procesā attiecībā uz aģentūrām. Tas bija ļoti svarīgs elements Nu, protams, svarīgi atcerēties arī Brexit jautājumu, un tā ir tāda šī priekšlikuma sadaļa, kas varbūt nav tā acīm redzama uzreiz, bet tāpat laikā tā jau būtiski ietekmē um, šos finanšu jomu, īpaši darbā šīm trim aģentūrām apdrošināšanas pensiju, nekustamie īpašumi jautājumi. Referents arī minēja, uh, ka pēc iespējas ātrāk vajadzētu stāties spēkā šim jaunajam pensiju režīmam, personīgo pensiju sistēmai ES. Viena lieta, kas man liekas netika minēta, bet varbūt to vajadzētu minēt, ir tas, ka notiks arī pārvietošana Um, Eiropas Banku aģentūras pārvietošana un arī šajā gadījumā izdevumi tiks dalīti ar Lielbritāniju. Šķiet, ka nākamgad tiks arī īstenot šis pasākums, kad tiks aprēķināts visi šīs pārvietošanas izmaksas Mēs, protams, paralēli varam arī salīdzināt situāciju ar zāļu aģentūras situāciju. Bet, jebkurā gadījumā, jāraugās uz to visu piesardzīgi. Nu, ja viss būs kārtībā, tad varētu domāt, ka jaunais finansēja, aģentūra finansējuma modelis um, stāsies spēkā un būs pavisam citāds, jo, kā jūs zināt, pāraudzības process tiek revidēts arī attiecībā uz šiem trim aģentūrām, un vismaz komisijas priekšlikums ir tāds, ka lielākā daļa ieguldījumu nāks no tirgus dalībniekiem um, aģentūru budžetā. Un tām vajadzēs tik 40% maksimāli saņemt uh, budžeta līdzekļus. Nu, es nezinu, vai tas attieksies jau uz 19. gadu, nu varbūt, ka vēl ne Bet nu, varētu jau domāt, ka notiks tāda neliela virzība uz šādu finansējumu modeļu maiņu. Nu, lūk, tik daudz tad no mūsu grupas puses. Papildus tam, ko, protams, Simona Bonafē jums pastāstīs, jo viņa ir krietni eh, lielāka eksperta šai jomā. Paldies! Šeit nav iedrusies ēnu. Uh, referentu no EKR grupas, Keija Svinbērna, nezinu, vai vēl kāds vēlas no Aldi, kāds vēlas izsēties. Redzu, ka Ježek kungs ir, nē, arī no viņa nav komentāru. Zaļo un Aldi, gru, za, zaļo, zaļ, no zaļo grupas Andra referents ir Gīgold kungs, nē, arī viņš neko neteiks. Kas vēlas izteikties goja grupas vārdā? Jā, jā, te jau tikai par naudu runājam. Citu grupu vārdā, nē, vēl kāds, ne? We are doing perfectly well on time. So uh, anyone for... Nu, varbūt kāds vēlas tad nu, vispār no deputātiem izteikties. Nē? Šķiet, ka nē. Nu, labi, tad lūkšu izteikties viesi no budžeta komitejas Viotīku. Un, lūdzu, vai jums ir kāda reakcija uz dzirdēto? Paldies! Paldies priekšādātāji! Paldies Pervanšai Beresai par teikto. Protams, ka es uzmanīgi pie, piefiksēju jūsu izteiktos komentārus. Un priekšā tā kā, ja jūs teicāt, mēs jau runājam šobrīd par tādu priekšlikumu, kur faktiski vēl nav. Mēs vēl gaidām tikai budžeta projektu no komisijas, kam vajadzētu būt mūsu priekšā līdz māja beigām. Par aizsardzības sistēmu runājot, jūs teicāt, ir jāgarantē atbilstīgs finansējums. Piekrītu, drošība un aizsardzība. It īpaši šie jaunie projekti ir tādi, kam ir vajadzīgi atbilstīgi resursi. Bet tos nedrīkstētu atņemt citiem projektiem, kas jau labi darbojas. Un tāpēc budžeta komitejā mēs sakām, ka, lūk, ja ir jauni projekti, tad ir nepieciešami arī jauni ieņēmumi, kas varētu šos projektus apmaksāt. Nevēlamies, lai līdzekļi tiktu atņemti no projektiem, kas jau aizsākti un darbojas, tikai tāpēc, lai maksātu par kaut kādām jaunām idejām. Tas nāktu par sliktu pilsoņiem, ES uzņēmumiem un tā tālāk. Un vēl viens komentārs. Tas arī saistīts ar jūsu teikto par aģentūrām. Arī šai kontekstā esam piedzīvojuši to, ka nu, bija šī prasība par 5% darbinieku skaita samazināšanu es iestādēs, bet tā kā aģentūrām ir tikuši uzdot jaunu uzdevumi un jaunas prasības un tām nepieciešams darbu turpināt, un tāpēc tīri no ekonomikas skatu punktu raugoties, gan arī zin, no cilvēku resursu skatu punktu raugoties, šeit arī ir jāspēj panākt kaut kādu vienošanās ar padomu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paturot prātā to, ko teica Berešs kundze, ir visai labas ziņas tas, ka ekonu komiteja šobrīd ir svarīgāk jautājumu acīm dot risinām nekā tikai naudas lietas. Nu tad noslēgumā varbūt tādas skumjākas ziņas par laika grafiku, tas ir ļoti saspringts. Ņemot vairāk ziņās vēl pat nav mūsu priekšā, man liekas, ka 11. jūlijas ir ekon komitejā, pēc tam eh, termiņš grozījuma iesniegšanai īsi pēc tam. 18. jūlijas ir nākamais termiņš grozījuma izskatīšana un balsošana ekon 29. augustā. Tātad lūdzu paturiet to prātā un šīs ar budžetu saistītās eh, kalendārs ir šāds. Tagad liels paldies visiem, kas bijāt šeit. Paldies arī mūsu viesim. Un tā kā lielākoties cilvēkam vajadzētu piedalīties nākamā punkta izskatīšanā, nav zālē šobrīd, uz brīdi sa šo sanāksmu pārtraucam. I had just last week on Friday debate with our Prime Minister on the Constitution. It was just horrible. It doesn't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 So, dear colleagues, um... Godātie kolēģi, atsākam darbu. Tas ir punkts numur 14 darba kārtībā. Emīr un trešās valstis uzraudzību attiecībā uz jauniem CCPI centra, jeb centrālajiem darījumu partneriem referente Dānuta Hubnere. Saņemti ir 610 grozījumi. Darbs turpinās jau šobrīd, gatavojot kompromisu grozījumus. Paldies referentē par darbu, protams. Viņa tiešām no apņēmības strādā pie šī ļoti uz, svarīgā faila. Danuta, lūdzu, tev vārds. Paldies, Roberto. Jūs jau minējāt pāris lietas, tāpēc man jā, nevajag atkārtoties, bet var tikai pastāstīt, ka esam šobrīd izstrādājuši jau 40 kompromisa grozījumus. Jāsaka, ka jau no paša sākuma izanalizējot grozījumus konstatējām, uh, ka pastāv tāda plaša vienotība, vienprātība attiecības starp lielākajām politiskajām grupām un kolēģiem, kas līdzdarbojas sarunvešanas komandā. Tāpēc varu teikt, ka nu, par tiem svarīgākajiem elementiem, ja blokiem šajā regulā, cerams, mums izdosies panākt labu vienošanos starp vairāk, lielākajām politiskām grupām vairākumu vienošanos. Tātad pirmais jautājums, ko gribu pieminēt, attiecas uz ESCCP un varbūt tādā plašākā nozīmē attiecībā uz visu šo uzraudzības sistēmu. Esam vienojušies, ka būs tāda pati sistēma kā ESCCP gadījumā, arī attiecībā uz trešo valstu CCP, protams, ar nelielām modifikācijām nepieciešamības gadījumā, bet par to šķiet pārsvarā ir panākta vienošanās. Esam izveidojuši arī tādu novirzi no komisijas priekšlikuma esmas ietvaros un pamatojoties uz esošajiem esma noteikumiem, esam izveidojuši iekšējo komit esma komiteju, kas atbildētu par uzraudzību. Kā jau teicu, tas attiektos gan uz ES, gan trešo valstu CCP. Esam arī vienojušies, cik tā saprotu, vakar. Redzēsim, vai šī vienošanās būs nu, pat paliks spēkā par šīs komitejas sastāvu, tās apmēru. Tātad šī iekšējā uzraudzības komiteja būs pastāvīgie locekļi, mm, tādi rotējošie, tāpat tādi, kas var tik uzaicināti novērotāju statusā, tāpat šai kontekstā bija arī Robertas priekšlikums un cen, nu, iekļāvām te noteikums, kas atteiktos uz neatkarību un atskaitīšanās spēju šai uz, uzraudzības komitejā, tā atskaitītos parlamenta priekšā. Tāpat arī vienojāmies par to, kā komitejā tiks pieņemta lēmumi, balsojot. Un pavisam tuvu esam, lai vienotos arī pie saiknes starp um, ar balsošanu pieņemtajiem lēmumiem šai uzraudzības komitejā un uzraudzības valdes lomu ESMA jaunajā struktūrā. Tālāk. Kas attiecas uz uzraudzību kā tādu, attiecībā uz ESCCP, esam vienojušies spēcināt arī mm, šīs kolēģijas. Tas, manuprāt, ļoti svarīgi. Esam arī pieņēmuši lēmumu spēcināt ESMA šais kolēģijās. Un vienojamies arī par pamatprincipiem attiecībā uz darba pienākumu sadalas ar nacionālajām kompetences iestādēm un ESMU esmam, nu, tā teikt, izvēlējušies tādu sistēmu, ko angliski varētu saukt par basketiņu, jeb respektīvi tādu no kompetenču sadali. Nacionālajām kompetences iestādēm būs jāiet tāpat laikā atsevišķu lēmumu pieņemšanai jāsaņem saistoša piekrišana no ESMA. Atsevišķu lēmumu gadījumā savukārt tam nāksies konsultēsies ar ESMA. Un treša, vē, trešā veida kategorija būs lēmumiem, kas tiek pieņemti viņu pašu atbildībā un esmu tiks informēta. Mums priekšā vēl ir diskusijas par to, kuras lēmumu, lēmumu jomas, tad kurai kategorijai piederēsies. Tālāk, kas attiec uz trešām valstīm, trešo valstu CCP uzraudzīšana. Kā jau teicu, piekritām, ka tiks izmantot līdzīga uzbūve, kā tas ir attiecībā uz ESCCP uzraudzību. Uh, sākotnēji gribēju. The... Gribēju arī šādu pakāpju sistēmu attiecībā uz SEP, bet man neviens neatbaldīja, tāpēc izvēlējāmies šīs trīs kategorijas. Un nebūs tagad šāds eh, nu, pirmā pakāpe, kas tad būtu mazāk sistēmiski nozīmīgi CCP uz kuriem uzraudzība no esmu puses e, nemainītos. Tad tālāk būtu otrā pakāpe, kas būtu sistēmiski nozīmīgi CCP un kas tiktu pakļauta pastiprinātāju uzraudzībai un prasībām. Varbūt tam būs pilnībā jāpiemēro emīra. Un visbeidzot bija arī trešā kategorija pakāpe, uh, kas ir ļoti sistēmiski nozīmīgi CCP, nu te dažādi vārdi var tikt izmantot, bet te varētu būt tie CCP, kas ir tik ļoti sistēmiski nozīmīgi, ka tiem varētu nedot atzīšt, tos varētu Eiropas komisija neatzīt. Un tad, tad arī šeit būtu tad attiecīgi kriteriji, pie kā komisija strādātu, un mēs arī kā referentam pievērsīsimies. Un šiem kritērijiem ir jātop apstiprinātiem komisijā un ESMA tajā brīdī, kad tiek liekta šāda veida atzīšana. ES pamatojoties uz to, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie CCP finanšu tirgū. Tāpat arī sistēma, ko mēs visi uzskatām par nozīmīgu un vajadzīgu, respektīvi saprašanās memorandi, uh, ja protokoli, kas tad tiek slēgti, parakstīts starp ES un trešām valstīm, respektīvi šo, šo pušu uzraudzības iestādēm attiecībā uz otrās pakāpes CCP. Domāju, ka esam arī viensprāts par to, ka īpaša uzmanība tiktu šādiem memorandiem arī pievērsta. Tā, lai tie tiktu arī respektēti praksē. Mēs paredzam arī ka būtu vajadzīgas kaut kādas sankcijas, jeb um, tālāka rīcība, ja trešās valsts, piemēram, vai uzraudzības iestādes šos memorandus neievēro. Tāpat arī uzraudzības kolēģijas izveidi paredzam attiecībā uz trešo valstu CCP. Domājam, ka te lielākoties pastāv vienprātība. Tāpat arī redzam, ka vajadzīgs pārskatīt atzīšanas lēmumus laiku pa laikam. Te būs arī divas kategorijas attiecībā šiem lēmumiem atkarībā no tā, cik liels ir šo finanšu instrumentu apmērs, kā tas, ko, kas notiek, kas tiek pakļauts klīringam eh, šādā gadījumā. Un tie CCP, kas būs nozīmīgi apmēra ziņā, uh, tiks eh, pārskatīt laiku pa laikam attiecībā šiem atzīšanas lēmiem reiz divos gados, pārējie varbūt reiz piecos gados. Tāpat arī skaidri kritēriji attiecas uz risma, kā tiek sadalīti šī, kā tiek šie lēmumi sadalīti, šie CCP sadalīti pa kategorijām. Tāpat tas at, nodrošināsim atbilstību starptautiskiem standartiem. Mm Bāzēls komitejai, un tur, kur viņi runā par sistēmisko nozīmību banku sektorā. C CPMA tieši tāpat arī varētu noteikumus piemērot CCP. Mēs, jāsaka, arī te diezgan lielā mērā varējām vienoties. Nu, manuprāt, vieta, kur mums vēl jāpiestrādā, ir Eiropas centrālās bankas loma un pašreizējo mm, banku loma CCP uzraudzībā. Vēl uzmanīgi tas viss jāpapēta. Vēlamies, lai mēs būtu konsekventi visā šai procesā. Uzraudzību īstenojot un raugoties no centrālo banku skatu punkta. Iespējams, būs vēl arī diskusijas par to, cik sīki izstrādāsim konkrētus kritērijus, bet cerēsim, ka varēsim panākt vienošanos par to visu. Un pēdējais, ko vēlos pieminēt, ir kaut kas tāds, ko spriedīsim arī, par spriedīsim arī kopējā sanāksmē RAFKO vēlāk, respektīvi, ieņem vērā nepieciešamību skaidri nodalīt 22. pantu statūtos un to grozījumus un emīru grozījumus. Un centrālās bankas lomai jābūt šeit adekvāti atspoguļotai gan juridiskajos aktos, gan citur. Bet nu, par to jāsaka, diskusijas e, būs vēl vēlāk, tāpēc negribu lieki tērēt, tērēt jūs laiku šobrīd. Tā 22. pants un emir. Paldies. Thank you very much. Paldies, Danutei. Tagad mana kārta. Esmu sociāldemokrāta Āna referents, un es vēlētos pateikties jums, pateikties arī pārējiem Āna referentiem par ļoti labo sadarbību. Domāju, ka mēs patiešām virzāmies uz priekšu, rodot kompromisus. Un uh, risinot vairākus ļoti komplicētus jautājumus. Lielākā daļa no tā, ko jūs teicāt, nerada nekādas problēmas citiem mūsu sarunu komandā. Domāju, ka līdz ar to mēs varam cerēt, ka pavisam drīz mēs panāksim labu vairākumu balsojumā. Tagad sīkāk par eh, vairākiem punktiem, ko jūs izklāstījāt. Par pārvaldību. Kā jau jūs minējāt, mēs visi esam izvēlējušies izmantot emīļa nosacījumus. Mūsu mērķis ir izvairīties no dubultošanās ar esmas pārskatīšanu. Es domāju, ka uzraudzības eh, komiteja mūsu pašreizējā veidojumā būs arī labā kandidāte tām, lai to izmantotu ESA pārskatīšanā. Tātad mēs varētu to izmantot kā projektu, protams, respektējot atšķirības starp šiem abiem failiem. Domāju, ka mums vajadzētu panākt plašu vairākumu tā, lai mēs varētu nodrošināt uh, atbildības uzņemšanos par šo ļoti nozīmīgo tematu. Bet mums visiem ir skaidrs, ka te ir runa par Eiropas iestādi, nevis um, kādu nacionālu iestādi. Šeit ir runa par Eiropas iestādi Eiropas līmenī, ko arī ievēlē Eiropas līmenī. Tas ļoti labi nodrošinātu arī visus atbildīguma nosacījumus un ļaut panākt mums plašu vairākumu. Tāpat arī esam vienojušies, ka mums ir jānodrošina uzraudzība arī citos punktos. Protams, ka padomē šis jautājums ir sensitīvs, bet uh, es domāju, ka ja parlaments panāks vienošanos, tad uh, šī pieeja būs daudz konsekventāka un saskaņotāka. Protams, ka šie jautājumi ir sensitīvi. Mēs vēlamies izveidot tādu visaptverošu pieeju, lai mēs varētu nodrošināt plašāku atbalstu. Vēlējos arī minēt, ka striktā pārskatīšanas klauzula būtu ļoti vēlama. Let's say, and, and gradually could evolve toward uh, a more, let's say, tas ļautu mums nodrošināt daudz labāku Eiropas uzraudzību visus sadalot pa kategorijām. Jūs arī minējāt, ka mums ir jādomā, kur mēs liksim šos punktus, kādās kategorijās mēs tos ievietosim. Sociāldemokrātu grupa uzskata, ka mēs vēlamies iekļaut pēc iespējas vairāk jautājumu Eiropas Savienības kompetencē. ESMAI vajadzētu piešķirt vairāk kompetences nekā nacionālajām iestādēm. Tas ļautu veidot dinamiskāku pieju, pārējot uz pilntiesīgu Eiropas uzraudzību. Un uh, Ja runa par centrālās bankas punktiem, kā jau Danu te norādīja, mēs šeit izvēlamies tādas uh, hibrīd modeļus, iespējams, tie varētu būt arī deleģētie akti, un mēs, mēs vēlamies, lai tiktu iekļauts pāns, kas ļautu ECB darboties ārkārtas apstākļos. Ja ir runa par to, ka šie pasākumi ir saistīti ar ECB monetārās politikas pienākumiem. Protams, ka nav vienkārši to visu salikt kopā, bet eh, esmu iesniedzis grozījumu par šo punktu. Tieši šādā veidā mēs arī strādājam. Mēs varam mēģināt to visu uzlabot, un, protams, ka šīs diskusijas ir saistītas arī ar nākamo darba kārtības punktu par 22. pantu statūtos par valstu atzīšanu. Uzskatu, ka šeit mēs esam paveikuši labu darbu. Mums ir jādomā par dažādām funkcijām, bet vienlaicīgi mums ir jāsaglabā komisijas priekšlikuma loģika. Proti ir vajadzīgs īpašs režīms sistēmiski svarīgām bankām. Tāpat arī mums ir vajadzīgs šis pārvietošanas rīks. Tas, protams, ir tāds ekstrēms instruments, bet potenciāli tam vajadzētu būt izmantojamam. Šeit nav runa tikai par iespēju, kas pastāv uz papīra. Domāju, ka mēs līdz ar to varēsim izveidot tādu saprātīgu kompromisu. Protams, mēs varam iekļaut arī dažus skaidrojumus, un tas mums ļaus arī šos grozījumus iekļaut apsvērumos. Mēs jau uh, dzirdējām par šo jauno klīringa sistēmu, kur ir norādīts, ka konkrētas iezīmes attiecībā uz lauksaimniecības derivātiem rada tikai nelielu risku klīringa biedriem. Tas būtu jāņem vērā. Tāpat arī esmē vajadzētu ņemt vērā, vai komisija jau ir pieņēmusi īstenošanas aktus, attiecībā uz ekvivalences lēmumiem ar trešajām valstīm. Varbūt apsvērumos mēs varētu labāk izskaidrot, ka šo instrumentu mēs eh, neizmantosim, lai tirgos radītu fragmentāciju. Protams, kā mums ir jāsaglabā šīs jaunās sistēmas iezīmes. Pēdējais par pārskatīšanu. Esam iesnieguši grozījumi par to, ka uh, vajadzētu nodrošināt proporcionālāku pieeju attiecībā uz to, kā es mazīs trešās valstis. Tātad te ir runa par finanšu instrumentiem. Mēs uzskatām, ka citos gadījumos pieci gadi būtu mm, pilnīgi pietiekams termiņš citiem gadījumiem. Un kopumā es uzskatu, ka šis teksts ir ļoti labi sagatavots. Protams, ka tas vēl ir jāpabeidz, bet vēlreiz paldies Danutai un pārējiem kolēģiem par ļoti labo sadarbību. Nezinu, vai kāds vēlas izteikties. Jūs izteiksieties Keis vārdā, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Sveicu visus šajā zālē. Es eh, izteikšos Keis Svinbērns vārdā. Viņa diemžēl nevarēja ierasties un par to atvainojas. Nolasīšu viņas komentārus. Vispirms viņa pateicas referentei un ānu referentiem par paveikto darbu. EKR ānu referentu un kolēģu iesniegtie grozījumi attiecas uz vairākiem būtiskiem jautājumiem EKR grupai. Tātad ir runa par nacionālā uzrauga lomu, par uh, ne Eirozonas eh, dalību valstu respektēšanu, par eh, globālās sistēmas eh, proporcionalitāti. Ir arī vairāki grozījumi, ko ir iesniegši kolēģi, kas mūsuprāt atbalsta šo pozīciju. Un šeit ir uzsvērta uzraudzības sadarbības nozīme ar trešo valstu CCP. Tāpat arī Gvaltjērī priekšlikums trešo valstu informācijas apmaiņas uzlabošanai. Mēs uzskatām, ka šis jautājums ir ļoti politizēts un šī ir ļoti pragmātiska pieeja. Mēs arī uzskatām, ka Glotjerī kungam ir pilnīgi taisnība uzsverot, ka šai jaunai iestādē ir jābūt neatkarīgai. Un tāpat arī ir vajadzīgi divi jauni vicepriekšādātāji, ko varētu atbalstīt ALDE grupā. Par centrālo banku. Komisijas priekšlikums par CBI lomu bija ļoti uztraucošs, jo īpaši šeit ECB varētu um, uzlikt savu veto prudenciāliem lēmumiem. Mēs gribētu risināt šo jautājumu, un mēs uzskatām, ka e, šai bankai vajadzētu pieķerties galvenokārt monetārās politikas primārajiem uzdevumiem. Ir arī vairāki grozījumi, kas uzsver, ka uh, ne Eirozonas centrālās bankas vajadzētu iesaistīt eh, mm, Eiropas CCP uzraudzībā, ja tas ir vajadzīgs. 61. grozījums, kur ir runa par CBE rīcību īpašos apstākļos, mūs uztrauc, bet mēs ceram, ka ēnu referentu sanāksmēs varēsim šo sarežģīto jautājumu atrasināt. Par atrašanās politiku. ECR uzskata, ka tā nav atbildīga pieeja. Mēs uzskatām, ka tas radīs tirgus fragmentāciju. Tas palielinās likviditātes riskus un neļaus nodrošināt eh, stabilus CCP. Tieši tāpēc mēs gribam atsaukties uz 476 grozījumu, ko iesniedzis Ludvigsons. Sons Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgs, ir vajadzīga racionāla pieeja 477, 478 un 479 grozījumi, tad, tad Aldanīni, Džīla un Tomas Mans. Šeit ir uzsvērts tas, ka ir vajadzīga riks, risku mīkstināšana, un arī referenta ir iesniegusi grozījumi, kur ir um, uzsvērts, ka ir vajadzīgs ietekmes izvērtējums pirms šāda soļa veikšanas. EKR neatbalsta klīnca pieeju 474 grozījums, kur četriem CCP vajadzētu atrasties EEA. Mēs uzskatām, ka līdz ar to uzraudzības režīms nebūtu proporcionāls un tas slikti ietekmētu pašreizējo klīringa modeli. Svinbērns eh, kundze priecājas par to, ka ēnu re referents sanāksmes noris ļoti labi. Viņa labprāt piedalīsies visās sanāksmēs un arī tālākajās sarunās. Paldies! Paldies! Pēters Jāceks. Paldies, priekšādātāji! Sākumā vēlētos pateikties referentei un viņas pīrojam par paveikto darbu. Jūs esat ļoti labi pastrādājuši, un tas attiecas arī uz pārējiem ānu referentiem. Vispirms, par vairākām zonu, jomām, kas mums ir prioritāras. Par CCP iekšēju uzraudzību. Šeit mēs piekrītam referentei, ka mums vajadzētu izveidot tādu sistēmu, kas ir esmu ietveros. Tieši tāpēc esam iesnieguši grozījumus, kas ir saistīti ar šīs sistēmas darbību praksē. Mēs uzskatām, ka uzraudzības komitejā vajadzētu būt vairāk biedriem nekā ir minēts pašreizējā ziņojumā. Mums ir vajadzīgs vicepriekšādātājs, kas sniegtu atbalstu priekšādātājiem, bet darbotos arī kā pastāvīgais biedrs komitejā. Mūs uztrauc arī tas, vai šis eh, teksts sakrīt ar Eiropas parlamenta pieņemto tekstu par CCP atveseļošanu un eh, noregulēšanu. Mēs uzskatām, ka Nacionālo kompetentīvo iestāšu risks, izvērtējot eh, CCP atbilstību šai regulai, ietver finanšu, operacionālos un jo īpaši kiberriskus. Mēs vēlamies arī redzēt, kā ESMA veiks testus par CCP. Šiem testiem ir jābūt regulāriem, lai mēs varētu būt gatavi, ja finanšu sistēma kļūs nestabilā. Par trešo valstu CCP lielākā daļa uh, grupu piekrīt, ka ir vajadzīgs mehānisms, kas ļautu komisijai nāk lejā ar priekšlikumu atņemt certifikāciju tādiem CCP, kas rada sistēmisku risku Eiropas Savienības finanšu stabilitātei. Mūsu grozījumos mēs mm, vēlamies nākt klajā ar pasākumiem, kas uh, būtu saistīti ar šādu uh, lēmumu un tā stāšanos spēkā. Tas dotu laiku Eiropas uzņēmumiem pārslēgt līgumus, tādējādi mīkstinot visus papildu riskus, kas varētu parādīties, ja viņiem steidzami ir jāpārvietos sava klīringa uzņēmējdarbība. Mēs arī vēlētos, lai Eiropas komisija noteiktu vai konkrēti CCP pakāpojumi, kas rada vislielākos riskus Eiropas Savienības finanšu sistēmai, uh, varētu uh, tikt, mm, vai, vai tiem varētu atņemt uh, certifikāciju. Tāpat arī ir jādomā par to, kā tiks iedalīti kategorijā šie CCP, un tāpat arī mums vajadzētu, lai CCP pakalpojumi tiktu iedalīti pirmās un otrās kategorijas pakalpojumos. Tie tas uzraudzības iestādēm dotu iespēju uh, um, veikt kontroli, vai visas prasības ir izpildītas. Es uzskatu, ka parlaments ir izvēlējis pareizo pieeju un paldies par konstruktīvo darbu. Paldies, un tagad Lambert kungs. Paldies priekšādātāji. Paldies arī referentēji. Danute, mēs pilnībā piekrītam jūsu vērtējumam, ka eh, CCP vajadzētu stiprināt regulējumu un uzraudzību, jo šīs uh, šie uzņēmumi koncentrējas uz arvien lielākiem riskiem. Mēs eh, uzskatām, ka ir vajadzīga Eiropas eh, pieeja, un tāpat kā ESMA šeit mēs varētu mm, atcelt nacionālo iestāžu lēmumus. 21a3 punkts, kur ir runa par ESMA pilnvaru palielināšanu, nodrošinot, lai tiktu veiktas uzraudzības aktivitātes konkrētā laika termiņā. Uh, un uh, pieņemt arī lēmumu šajā sakarā. Tāpat 21A6 punkta grozījums, kur ir runa par to, ja nav panākta vienošanās ar nacionālām iestādēm. Mēs arī piekrītam, ka vajadzētu arvien vairāk iesaistīt centrālās bankas, un šeit ir vajadzīgs līdzsvars. Mēs uzskatām, ka vajadzētu konsultēties ar centrālajām bankām, pirms tiek uh, pieņemta lēmumi par CCP likviditāti. Uh, vai garantijām. Un tāpat mēs nedomājam, ka šeit būtu vajadzīga piekrišanas procedūra. Šeit mēs neesam viensprātis. Mēs uzskatām, ka CCP potenciālās likviditātes problēmas var um, ietekmēt finanšu sistēmu um, finanšu krīžu laikā. Mēs nezinām, vai šādajiem Eiropas CCP varētu pieprasīt bankas licenci. Un vai to varētu darīt monetārās politikas mērķu labad. Tad, kad mēs eh, uzliekam pārāk lielu slogu centrālajām bankām, mums var rasties interešu konflikts, tāpēc, ka šīm bankām ir pārāk daudz funkciju. Tāpat arī tiek norādīts, ka pašreizējais emīra ietvers ir pārāk trausls, ja mēs pārāk pas, pa, paļaujamies uz trešo valstu iestādēm. Uh, Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir kopumā adekvāts un proporcionāls, bet mēs piekrītam arī referentē, ka pirmā līmeņa tekstā vajadzētu specificēt kritērijus, kas ļauj klasificēt CCP trīs kategorijās. Mēs vēlamies arī uh, grozīt 25.2c punktu, kur komisijai ļautu pieņemt deleģētu aktu, lai konkretizētu šos kritērijus. ESMA iespējas pieņemt regulējušās prasības attiecībā uz trešo valstu CCP pēc tam, kad ir saņemta atļauja no konkrētajām centrālajām bankām. Un tāpat arī analoģiski attiecībā uz jauniem CCP mēs arī ieviešam grozījumu 25.2b punktā, kurai runa par trešo valstu CCP eh, iespējām izveidot filiālas, lai iegūtu bankas licenci. Tāpat arī ir jautājums par esmas struktūru. Mēs, protams, saprotam jūsu pieju, taču mūs mazliet uztrauc tas, ka tiek radīts pārāk daudz birokrātisko uh, līmeņu. Mēs, protams, saprotam, ka šeit ir uh, ECA pārskatīšana paredzēta. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, pastāvīgo CCP uzraudzības komisiju. Šeit varētu būt runa par pašreizējo ESMA priekšādētāju. Niedzināšos detaļās. Es redzu, ka Lukas kungs jau ir aizgājis. Es eh, saprotu visus šos jautājumus par eh, tirgus eh, sadrumstalošanu, bet, ja runa par EKR, tad demokrātija ir sadrumstalota, mums nav tādas globālas demokrātijas, mēs vēlamies, lai tirgus būtu pakļauts demokrātijai Un, ja mums nav šādas globālas demokrātijas, tad mums nav arī globāla tirgus. Mums ir šī uh, fragmentācija, tāpēc, ka arī demokrātija ir sadrumstalota, bet, nu, demokrātija tomēr ir pirmā vieta. Uh, um, Kārtī kungu neredz zālē. FDD? Nē. Anemans kungs, jūs vēlaties izteikties? Nē. Virnikas kundze, brīvā mikrofonā, lūdzu. Jā, mans kolēģis Volfs Klints lūdzu man nolasīt tekstu. Mans kolēģis Volfs Klints nevarēja šo pēcpusdienu ierasties uz šo sanāksmu, tāpēc lūdzu nolasīt sekojušo paziņojumu atbalstot uh, viņa grozījumu 474, kurā tiek uh, pārvietot eh, sistēmiski svarīgās tīrvērtes iestādes. Pārvietošana mm, no Eiropas Savienības uz apvienoto karalisti ievērojami ietekmēs um, iespēju īstenot funkcijas eh, kā emitējošai iestādēji. Un tas var novest pie ievērojamas likviditātes samazināšanās Eirozonā. Uh, Kompromiss, ko ierosina referente, um, ir uh, saistīts ar komisijas priekšlikumu un ietekmē CCP sistēmisko lomu. Apvienotā karaliste vairs nevēlas, ka to saista Eiropas Savienības normas, tāpēc eh, Eiropas Savienībai nevajadzētu savu finanšu stabilitāti pakļaut apvienotās karalistes labai gribēji. Mums ir jārūpējas par savas eh, valūtas stabilitāti. Brexit nozīmē Brexit. Eiropas Savienības finanšu stabilitāte ir jābalsta uz Eiropas Savienības tiesību normām, un tāpēc e, tai ir svarīgām lietām jāatrodas Eiropas Savienībā vai Eiropas ekonomikas zonā vismaz. Ja apvienotā karaliste pievienosies Eiropas ekonomikas zonai, tad nekam nebūtu jābainās. Uh, Tas būtu arī labs punkts Brexit sarunās. Lai izvairītos no negatīvas ietekmes uz finanšu nozari, Klīnca kungs iesniegs e, grozījumus, lai nu, prasītu, ka tikai jaunie līgumi, kas tiek pār, parakstīti pēc pārejas perioda, būtu, e, respektīvi šo līgumu tīrvērtību būtu jāveic Eiropas ekonomikas e, zonā. Un, ja šī iepriekšējā līguma savukārt eh, būtu parakstīta pēdējo desmit gadu laikā, tie nebūtu no jau, tiem nebūtu no jauna jāveic tīrvērta, bet tie turpinātu būt spēkā. Brīvais mikrofons. Pervanša Beres. Uh, merci, merci, eh, Priekšādātāji, paldies. Paldies referentam Nesmu detaļās vēl skatījusies uz visiem šiem kompromisiem, jāsaka tā. Bet, nu, viena, liek, viena lieta, par ko šeit arī šobrīd vēl nav runāts un par ko vajadzētu runāt, ja nemaldos, un te piekrītu jums, ka jāspēcina esmu un tā tālāk, tāpat arī piekrītu ka CCP uzraudzības stūra ārpus Eiropas Savienību ir jāsalāgo ar to struktūru, ko izmantosim mēs iekšienē. Jūs ļoti atbilstīgi te raudzījāties uz šo tekstu, manuprāt, tas arī labi tur parādās. Bet viena lieta, kas nav minēta, kā jau teicu, ir īpašās pilnvaras, piemēram, ārkārtas gadījumos, jo domāju, ka šai gadījumā Es domāju, ka nepieciešams paredzēt tādus ārkārtas situācijas, steidzamības gadījumus pie kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, kad jārīkojas straujāk. Nu, arī demokrātijas jautājumu šajā gadījumā jāņem vērā. Ir jau arī tādi, piemēram, tirgus dalībnieki, kuriem nav nekādu aizspriedumu vai, nezinu, principu Un domāju, ka šeit parlamentam jāuzņemas sava demokrātiskā loma koriģēt kaut kāda veida lietas, kas nacionālā līmenī nav bijušas, piemēram, atbilstīgas. Domāju, ka parlamenta loma šeit arī ir atbilstīgi jāizstrādā. Un pēdējā lieta. Pārstādājot, es, es saprotu to, ko jūs ierosināt, ka tas ir tāds īpašs konkrēts režīms CCP uzraudzībai. Es gribētu, lai to varētu izstrādāt, pārstrā, ņemt vērā pārstrādājot ESA, tā kā tas norisinās šobrīd. Un arī esmu gadījumā šie pārvaldības jautājumi jāskata izpild valdē priekšādātājs nu, tad varētu būt nu, tas pats, kas ir šajā uzraudzības komitejā. Vai vismaz šī iecelšanas procedūra varētu būt līdzīga? Es vienkārši zinu, ka izpildu varēja, lai tā būtu iz, nu, tāda izpildu spējīga, viņ, viņiem viņi nevar pārāk ļauties tukšām runām un tam līdzīgi un kas, iet, un kas attiec uz centrālām bankām un citām struktūrām, e, nu, ir jau kaut kāda sistēma iedibināta, kas darbojas atbilstīgi. Parasti šobrīd valdē ir seši locekļi ar attiecīgiem uzdevumiem. Un jūsu paredzētajos e, uzdevumu, pildī, jūsu paredzētu uzdevumu pildīšanas gadījumā, e, nu, ja jūs atbilstīgi runājat par šīs komitejas sastāvu, bet jāpaturprāt arī esmu jaunā pārvaldības struktūra. Paldies! Tagad došu vārdu komisijas pārstāvei Dženiferē Robertsonai, lūdzu. Jā, paldies! Sākumā vēlos atzinīgi izteikties par labo darbu, ko Eiropas parlaments ir veicis pie šī dokumenta. Man prieks redzēt, ka parlaments atbalsta visus svarīgākos principus komisijas priekšlikumā. Kas attiec uz trešo valstu CCP uzraudzību, mēs īpaši atzinīgi vērtējam centienus sadalīt eh, šos CCP attiecībā uz to sistēmisko nozīmību Eiropas Savienībā. Tāpat mēs atzinīgi vērtējam uh, Eh, centienus stiprināt uzraugu esma un arī centienus eh, risināt eh, emitējušo banku lomu. Ja mēs pareizi saprotam šo redakciju, mēs aicinām parlamentu rūpīgi pārdomāt un, ja nepieciešams, klarificēt šādus jautājumus. Attiecībā uz atbilstību, salīdzināmo atbilstību. Tas ir saistīts ar to, ka, cik lielā mērā trešās valsts CCP atbilst Eiropas Savienības ietvaram, nevis trešās valsts ietvaram. Tas mums arī ir attiecīgi jāatspoguļo tekstā, lai nerastos pārpratumi. Mums arī jāuzmanas, lai neieviestu potenciāli E, dubultu uzraudzību sistēmiski svarīgiem CCP. CCP nedrīkst atzīt, ja tā ir e, sistēmiski svarīga Eiropas Savienībai un atbilstība 2B pantā nav pietiekama. Atbilstība sadarbības normām var e, apdraudēt risku, var radīt apdraudējumu ir svarīgi nodrošināt, ka pie galda sarunās sēž atbi eh, atbilstīgās eh, centrālās bankas. Un Eiropas Savienības CCP uzraudzība. Kopumā mēs atzinīgi vērtējam Eiropas parlamenta ambiciozo pieeju, it īpaši spēcīgo lomu, kas paredzēta ESMA aģentūrai. Tomēr ir viena lieta, ko mēs vēlamies pieminēt - potenciālo Eiropas Savienības CCP sadalīšanu līmeņos. Tāpēc, ehm, ja mēs pareizi sapratām Himners kundzi, izskatās, ka šobrīd ir progress sasniegts šajā punktā. Mēs uzskatām, ka visi Eiropas Savienības CCP ir sistēmiski svarīgi Eiropas Savienībai, un tāpēc saskaņā ar komisijas priekšlikumu visi Eiropas Savienības CCP ir pakļauti ESMA uzraudzībai. Un tur nav diferenciēšanas atkarībā no riska profila, kas būtu konkrētajam CCP. Paldies! Paldies! Jā, jūs pareizi sadzirdējāt. Tāpēc mēs pārgājām pie basketinga pieejas. Danuta. Jā, rēģot uz Wolfklints eh, ziņu. Mēs gatavojam regulējumu, kas veidos tirgu gan vidējā termiņā, gan ilgtermiņā. Mēs negatavojam regulu vai regulējumu, kas paredzētu ad hoc reakciju uz notikumiem. Kā es saprotu, tas ir tas, par ko Klinskungs runā. Tāpat man liekas, ka ir ļoti svarīgi, reaģējot arī uz sarunu vedēju, uh, Uh, viedokli Brexit sarunās, lai mēs neapsteigtu uh, potenciālos rezultātus Brexit sarunām. Tāpēc mēs neapskatām šāda veida pasākumus un neierosinam ad hoc risinājumus, kas būtu piemērojami situācijām, kuras var rasties. Tāpēc saistībā ar minēto grozījumu jāsaka, ka tas ir pret visu izpratni, kas ir saistīta ar šo regulu kā tādu un parlamentu lomu šai procesā. Tāpat es vēlētos norādīt, ka Protams, šī sadalījuma pa līmeņiem manā pirmajā dokumentu versijā pirms Ziemassvētkiem, ko es izsūtīju, reakcija bija tik negatīva, ka es vienkārši neturpināju darbu tajā virzienā. Kaut arī šad un tad man kāds zvana, kurš saka, ka tā viņuprāt būtu tomēr laba pieeja, bet komisija var gulēt mierīgi. Mēs neizmantosim šo pieeju, izņemot, ja trialogā padomē pēkšņi būs labs e, iemesls atbalstīt šādu pieeju, bet to es nesagaidu. Par atbilstību. Tur droši vien ir kāds pārpratums. Es paskatīšos vēlreiz teksta redakciju, uz kuru jūs norādiet, tā ka ja kādam vēl rodas šaubas, tas ir jāprecizē. Par eh, dubulta uzraudzību. Jūs acīm redzot atsaucaties uz kādiem grozījumiem. Eh, nu, būs daudz grozījumu, kas netiks iekļauti kompromisos. Mums acīm redzot, nu jums vajadzēs papildu informāciju lai varētu noskaidrot, par ko ir runa. Attiecībā uz izmēru vai, vai locekļu skaitu. Nu, tas visdrīzāk eh, nozīmē, ka risinājums tiks atrasts sarunās. Nu, varbūt te nebūs seši vai septiņi cilvēki, nu, kā cits skaitlis, par kur mums jāpanāk vienošanās bet es domāju, mēs esam tuvu risinājumam, kas visas eh, puses, eh, respektīvi visas puses eh, atbalstīs, iespējams, tos pārstāv no lielām valstīm, mazām valstīm, tas atsimedzot vairāk kā trīs, kā es sākumā domāju, biju pieticīgi savā dokumentu projektā. Uh, Mums ir jāatrod labākais risinājums, un šīs struktūras izmērs nedrīkst būt arī pārāk liels, mums, bet mums jāņem vērā tas, ka šī basketinga pieeja, tas tāds pagaidu risinājums, tāds Eiropas uzraudzības risinājums. To vispār, protams, nevar veikt viens nakts laikā, tur ir nepieciešama pakāpeniska piemērošana tur ir iespējama arī tālāka attīstība, bet ir vajadzīgi cilvēki ESMA aģentūrā, kuri spēs uzņemties papildu pienākumus saistībā ar šo procesu, apzinoties, ka arī ESMA aģentūra kā tāda ir jāstiprina, lai varētu tikt galā ar tiem izaicinājumiem, kurus mēs radam ar šo regulu. Tas arī ir jāņem vērā. Tā kā šis struktūras izmērs vēl tiks apspriests. Jūs prasat tieši par ESMA, nevis par centrālajām bankām. ESMA gadījumā mēs lielā mērā koncentrējamies uz memorandu par informācijas apmaiņu, bet mēs gatavojam uh, arī šo memorandu kā spēcīgu instrumentu ESMA rīcībā. Mēs paredzam arī situāciju, ka uzraugs otrā pusē uh, neīsteno to, par ko ir panākt vienošanās. Tādēļ ir jārēģē uz situācijām, kas rodas, un tad mēs paredzam iespēju arī atsaukt atzīšanu kādam CCP. Un mēs šādu iespēju paredzam eh, sarežģītās situācijās. Tāpat vēlos arī pateikties, Roberto jau to darīja savā vārdā, un es arī vēlētos pateikties kolēģiem, ne tikai deputātiem, bet arī daudziem konsultantiem, kas tik iesaistīti. Šeit ir daudz tehniskā līmeņa darba. Tiešām liels paldies visiem. Cerams, ka mums pietiks spēka pabeigt to visu laikā, lai paspētu to visu izdarīt vēl pirms sasaukuma beigām lai paspētu pabeigt sarunas ar padomi par šo dosie. Tas tiešām būtu labi. Par šo 3S pārskatīšanu. Nevajadzētu tur darīt neko tādu, kas apsteigtu jūsu idejas vai risinājums. Tāpēc arī e, runājot par šo iekšējo struktūru, mums ir jāgaida Mēs cenšamies izvairīties no tā, kā būtu pārsteidzīgi lēmumi pieņemt. Tas arī, domāju, palīdzēs uzlabot kvalitāti mūsu tiesību aktam. Is... Well, I, I talked about um, ESMA. Es runāju par ESMA. ECBI Ceturtais punkts - ārkārtas situācijas. Jā, jā, es saprotu. Mēs saprotu, jūs runājat par esmai un. Jā, to mēs iekļaujam. Jā, mēs pie tā strādājam. Vakar mēs to ar ECB apspriedām. Un skaidri nodalījām 22. pantu. Mēs to darām to tādā veidā, ka tiks iekļauta iespēja ECB iejaukties. Šeit mēs nevaram daudz ko izdarīt. Šeit ir šajā konkrētajā situācijā ECB ir jautājums saistībā ar informācijas apmaiņu. Tas mums emir nebūs, bet mēs to caur 22. pāntu darīsim. Tā es saprotu, tas būs labākais veids, kā ECB varētu to izmantot bez tā, ka mēs ierobežotu ECB šajā rīcībā. Lai tā spētu reaģēt uz kādu ārkārtas situāciju. Tā kā galvenās lietas šeit ir iekļauts. Thank you. Uh, uh, actually. Paldies. Paldies. We, we are reflecting because there are some amendments included. Nu, ja ir tādi grozījumi, kur šādi iespēja paredzēt rīkoties ārkārtas situācijās, bet tā strādājam vēl. Bet, nu, galvenais instruments šajā gadījumā ir statūti. ECB statūti. No, we, so we do have, we were still discussing yesterday, we had uh, Mēs joprojām turpinam spriest par šo priekšlikumu. Varbūt šobrīd pārējām uz tādu labāku formulējumu. Bet kā pilnvar tā tiks paredzēt statūtos? Jā. So... Vakar par to lēmums netika pieņemts. Said, we have, uh, we have... Kā jau teicu, ir grozījumi, kaut kāds iespējas, ko mēs vēl apspriežam, domājam par formulējumu. Nu, man arī grozījums tieši par to. Nav jau nekāds noslēpums, tas ir tāda publiska informācija. Kāds būs gala priekšlikums par kompromisu grozījumiem, to mēs tad vēl redzēsim. Labi, nu tad paldies. Paldies referentai. Paldies arī darbiniekiem ļoti ambiciozs darba grafiks. 14. 16. maijas, sākotnēji to gan vēl, protams, mēģināsim apstiprināt. Bet, nu, pateicoties arī Danutas entuziasmam, esam jau pietuvojušies uh, tā teikt, gala fin, finišam, varēsim šo kalendāru, ja darbu grafiku arī ievērot. Nu, ja nebūsim gatavi, nu, tad varbūt uz īsu brīsniņu to pārcelsim, bet, nu, grūti pateikt, vai tas būs tieši 16. maijā vai nedēļu pēc tam. Mēs katrā ziņā esam apņemības pilni beigt darbu pie šī lasījuma saulēcīgi pirms uh, triloga uzsākšanas vēl ar šo prezidentūru. Un tādā tas tad tāds publisks solījums. Nu, un tad precīza balsošanas diena, to tad mēs vēl identificēsim. Jo, nu, tās mums dod tādu motivāciju rīkoties ļoti strauji. Atbilstīgā brīdī, attiecīgi, tad datumu arī apstiprināsim, ja? Labi, liels paldies! Esam pat beiguši darbu mazliet ātrāk nekā domājām. Un tā kā nākamā sanāksme ir kopā ar AFCO, tad mēs nevaram darbu turpināt, ir nepieciešams iepauzēt līdz 17.45, 15 minūtes. Unless you want me to entertain you for 15 minutes, but I think it's better to make a suspension.